Bene. Labi, kolēģi. Atsāksim sanāksmi. Paldies komisārs Kundzei Nelija Krūzei, ka viņa ir jādusies un ir kopā ar mums šodien. ir arī turklāt komisijas vicepriekšsēdētāja. Un viņas atbildības jautājums ir arī šodien sarunas ar parlamentu. Nu ko, mums ir dzirdētāta vesela stunda. Un reiz došu arī vārdu komisārs kundzei. Lūdzu, vārds jums. Thank you. Um, Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks piedalīties jūs šodien sanāksmē. Oh. Kaut gan tā ir tikai pusē, bet vēl joprojām ir daudz laika um, izteikties, lai gan daudz ir teikuši, ka jūs jau esat sava termiņa beigās, bet man vēl joprojām ir gads un septiņi mēneši, un vēl joprojām ir daudz darāmā. Uh, esmu apņēmusies turpināt iesākto darbu. Ko es vēlētos darīt, ja ļausiet, priekšsādātāji? Šodien jums pastāstīt, kā mēs būvējam atvērtības internetu. Es vēlētos arī parunāt par iespējām un inovācijām. Šie ir jautājumi, jā, par kuriem vēlētos runāt. Tāpat arī piebildīt dažus vārdus par vienoto tirgu. Uh, telekomunikāciju jomā. Un kā mēs atbildēsim šim aicinājumam, kas izskanēja pagājušas nedēļas Eiropas, Eiropadomē. Sāksim ar atvērtību. Internets, ko varētu salīdzināt ar atvērtām durvīm. Internets ir ārkārtīgi spēcīga platforma, jo tas ir atvērts. Tātad interneta spēks ir tieši saistīts ar atvērtību un mūsu noteikumiem ir jāatbilst un arī jāatbalsta šī atvērtība. Mums ir jāsamazina šķēršļi un jāveicina apjoma ekonomikas. Un pastāstīšu par dažiem veidiem, kā mēs to darām. Pirmkārt, mākoņu pakāpojumi. Uzņēmumiem tas varētu piedāvāt lētākus un elastīgākus IT risinājumus, jo īpaši šeit runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem pilsoņiem. Tas piedāvātu tieši saistas glabātuves viņu grāmatām, filmām, mūzikai un sniegt priekšrocības arī valdībām sabiedriskos pakalpojumus, kuriem būtu augstāka vērtība un kuri būtu labāk integrēti. Bet atšķirīgi nacionālie noteikumi fragmentētu mūsu vienoto tirgu un apdraudētu potenciālos labumus. Un ja mēs runājam par kopējo uh, tirgu, tad mums ir nepieciešama arī kopēja standarti. Citādāk tas nav kopējais tirgus. Un es priecāšos redzēt Pilārs de Castillo ziņojumu par mākoņu pakalpojumu stratēģiju, un tik līdz tas tiks sagatavots, varēsim arī rīkoties, cerams. Mēs aplūkojam arī autortiesību jautājumu, un tā ir joma, kur es jau ilgas aicinājusi ieviest izmaiņas un tas nebūs jums pārsteigums, ja aplūkos, e, aplūkosieties, aplūkosiet to, ko tehnoloģiju sasniegumi ir uh, panākuši izmaiņu jomā, tad, uh, zināmā, ietekmē būtu jābūt arī uz autortiesībām. Ja ļausiet tā izteikties, man ir apnicis uzklausīt tos cilvēkus, kuri sūdzas par to, ka viņi nespēja likumīgi piekļūt mūzikai un filmai, kas viņiem patīk. Dzirdam sūdzības no māksliniekiem, kuri nespēja sasniegt savas uh, mērķa auditorijas, tāpat arī sūdzības no zinātniekiem, kas nevar izmantot modernās izpētes tehnoloģijas. Un ar labākiem autortiesību noteikumiem mēs varētu padarīt daudzus cilvēkus daudz laimīgākus. Un tieši tādēļ priekšsēdētājs kundze mēs esam uzsākuši uh, Eiropas licenču institīvu. Es neatbalstu tādus, neatbalstu likumdošanu, ja ir pieejami pragmatiskāki, vienkāršāki un vieglāki risinājumi. Bet mēs, protams, arī strādājam pie uzlabojumiem ar likumdošanas aktu palīdzību, jo īpaši tajā gadījumā, ja Eiropas licenču institīva neizdosies. Tātad mēs saglabājam sev vairākas iespējas mēs veicinām atvērtību arī citur, citās jomās, kā piemēram sabiedriskā sektora informācija. Un mērķis ir padarīt uh, administrācijas pārskatāmākas, sniegt cilvēkiem jaunus uh, datu produktus un pakalpojumus, lai veicinātu vienoto tirgu, kurš būtu vairāku miljardu eiro vērts. Un es priecājos, ka šie tiesību akti ir panākuši labu progresu un es vēlētos pateikties Kalvinu kungam, ziņo referentam un arī citiem. Es ceru, ka mēs varēsim atrast tādu ambiciozu vienošanos pirms īrijas prezidentūras beigām, tā lai visi, tā skaitā arī mazie uzņēmumi, varētu viegli un lēti izmantot un atkal izmantot sabiedriskos datus, tādējādi atkal un atkal radot jaunu vērtību visā vienotajā tirgu. Un neaizmirstiet, ka papildus atvērtībai un brīvībai ir vēl arī drošība. Jūs nevarat justies atvērti tiešsaistē, ja jūs nepārtraukti baidāties par uh, hakeru uzbrukumiem, spiegošanu vai identitātes sādzībām. Mūsu priekšlikums par e-identifikāciju padarīs lietas cilvēkiem vienkāršas. Uh, tas palīdzēs uh, veikt drošus darījumus internetā un atvērs pilnīgi jaunu pasauli ar pakāpojumiem vienotie tirgu. Un gluži tāpat arī mūsu stratēģija par kiberdrošību atbalstīs šo darbu. Protams, visi šie draudi nezina robežas. Lai tos mazinātu un novērstu, mums jāsadarbojās visā Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Es biju ļoti priecīga, priekšsēdētāji, jūs iepazīstināt ar šo stratēģiju februārī, Kiberdrošība būs viena no galvenajām politiskajām prioritātēm mums visiem, un es tiešām ceru, ka parlaments spēs panākt ātru progresu, progresu tā lai direktīva par uh, tīkla un informācijas drošību varētu tikt pieņemta šī mandāta laikā. Tas būtu ļoti labi. Atvērtība ir svarīgs jautājums mūsu vienotajā tirgū. Pasauli kļūst digitālāk, un mums ir izvēle Mēs varam saglabāt dažādus šķēršļus internetu tirzniecībai, inovācijai. Tā visu šis, šo šķēršļus mēs esam vairāk desmitgažu garumā mēģinājuši novērst citās jomās. Vai arī mēs varam nodrošināt jaunu, interne, jaunas internetu mājas mūsu vienotajam tirgumam. Un šie jautājumi ir svarīgi arī ārpus vienotā tirgu. Tirgus šeit Eiropas Savienībā mēs atzīstam ne tikai ekonomiskos labumus, bet tas sniegs labumu arī izteiksmes brīvībai un demokrātijai. Ne, visās pasaules valstīs šīs vērtības tiek atbalstītas. Un to mēs varam novērot vairākās starptautiskajās sanāksmēs visā pasaulē, sākot no IGF, kas notika Bakū, un VCIT, kas notika Dubajā. Mēģināsim veidot à, tiltus un mēģināsim mazināt šīs atšķirības. Būsim iekļaujoši un palīdzēsim būvēt kapacitāti. Diemžēl dažas valsts dot priekšroku lielākai valdības kontrolē, un ja viņi uzvarēs debatē, tad mēs riskējam ar interneta sadalā, sadalīšanos, un tad mēs zaudēsim šos labumus, ko nes vienotais tirgus. Tieši tādēļ mums ir jāturpina atbalstīt Eiropas Savienības vērtības un mums ir jāturpina atbalstīt atvērts modelis interneta pārvaldībai. Tādēļ darbosimies kopā kā Eiropas Savienība ar pareizu ārējo pārstāvniecību un saglabāsim mūsu uh, vienoto nostāju par to, kā atbalstīt vienotu un robustu internetu. Otrakārt, vēlos teikt, ka mums vajadzētu nodrošināt to, ka šī, šīs digitālās pārmaiņas sniedz iespējas visiem pilsoņiem. Digitālā pār, pārliecība un prasmes ir ārkārtīgi būtisks. Un ja mums to trūks, tad mēs drīz, ha, drīz varētu piedzīvot to, ka varētu trūkt gandrīz viens miljons uh, informācijas komunikāciju tehnoloģiju darbinieku. Un, uh, ir traki to iedomāties, ka šajā augstajā bezdarba līmenī uh, šāda situācijā būtu iespējama. Un, un vairākas dalību valsts jau um, ir snieguši šokējošus skaidrs par to, un tā ir absurda un neakceptējama situācija. Un ja mēs varētu šīs divas lietas savienot, mēs varbūt varētu palīdzēt mūsu jauniešiem un arī veicināt mūsu konkurētspēju. Mēs visi varam pielikt savu roku, lai mazinātu plaisu. Šeit runājam par nozari, par apmācību sniedzējiem un pašu Eiropas Savienību. Un mēs šajā darbā varētu sadalīt, sadarboties ar saviem partneriem lielajā koalīcijā un jauna veida sadarbība varētu risināt mūsu ekonomiskās problēmas. Un tam mēs nerunājam tikai par retoriskiem risinājumiem, bet par skaidrām, apņ skaidri izteiktām apņemšanām. Un šeit es runāju ne tikai par komisiju, bet gan visiem, kuri varētu piedalīties situācijas uzlabošanā. Mums ir jānodrošina, ka mēs neizslēdzam būtībā pusi no cilvēks, jo IKT karjeras bieži vien nepiesaist pietiek daudz sievietes. Sievietes un meitenes bieži vien domā, ka šī joma nav viņām piemērota. Es domāju, ka nav pareizi tā domāt. Šai jomai būtu jābūt pievilcīgai visiem, un tā ir arī liela, lieliska iespēja visiem. Esmu priecīga, ka mēs kopā sadarbojamies pie šīs meitenes eh, informācija komunikācija tehnoloģijās dienas, kas notiks aprīlī. Un tas ir viens no veidiem, kā mēs veicinām digitālo atvērtību un iespējas. Tā es nonāku pie inovācijām. Inovācijas var nākt no uzņēmējiem. Savienotajās valstīs lielākā daļa jauno darbu nāk no jauniem uzņēmumiem. Arī šeit Eiropā mums ir ļoti daudz jaunu inovātoru un ļoti daudz veiksmes stāstu bet es gribētu, lai mums būtu labāka kultūra, kas atzītu un a, apbalvotu jaunos uzņēmējus. Tāda kultūra, kur cilvēkus no uzņēmējdarbības neuturētu bailes no neizdošanās. Un tā es runāju par jaunajiem uzņēmiem, inovatoriem, jaunajiem cilvēkiem, a, kuri a, dara lielisku darbu darbi iesaistot cilvēku. Tas aizsākās Spānijā, tas ir pārgājis arī uz Berlīni, kur desmit tūkstoši jaunu cilvēku pagājušas ar tur iesaistījās, un nākamās ar tas norisināsies Londonā, un jūs varat iedomāties, ka tas ir labs stimuls. Esmu priecīga, ka Eiropas Savienības budžets turpinās atbalstīt inovāciju un izpēti. Horizons 2020 piedāvā labu stinu, stimulu mūsu ekonomikai un informācija komunikācija tehnoloģijas spēlēs lielu lomu. Ar vienkāršākiem noteikumiem mēs varētu atvieglot uzņēmumu pieeju finansējumam, tā mēs iegūtu vairāk produktu tirgu un tas arī veicinātu mūsu konkurētspēju. Horizons 2020 turpinās koncentrēties uz galvenajām šīm tehnoloģijām, piemēram, elektroniku. Uh, Es gribētu, lai mēs šo ekosistēmu padarītu mazāk fragmentētu. Um, piemēram, um, mikroshēmu radīšana varētu um, veicināt uh, informācijas pārnesi uzņēmē darbībā, veselības aprūpē, transporta jomā un arī citās nozarēs. Un tad mans sapnis ir par to, kas notiktu, ja šīs mikroshēmas varētu ražot Eiropā. Mums tāpat ir jāpalūkojas nākotnē, domājot par īpaši ātrajiem tīkliem. Piemēram, nākamo desmit gadu laikā uh, šī mobilā datu apmaiņa varētu palielināties 35, 33 reizes, un mēs uh, cerībām lūkojamies uz 5G tehnoloģiju Bet vai šīs tehnoloģijas nāks no Eiropas nozars, vai tas būs balstīts uz Eiropā veiktiem pētījumiem, vai tas radīs jaunu Eiropiešiem darbus, vai arī tie būs mūsu konkurenti, kas to panāks pirmās. Tieši tādēļ esmu aicinājis partners iesaistīties, jā, strādājot pie šīs nozares. Šī ir lieliska iespēja, lai mēs varētu jā, aktīvi iesaistīties globālo tehnoloģiju tirgu, un tam arī palīdzēs 50 miljoni eiro, kā papildus Eiropas Savienības investīcija. Protams, um, visas šīs lietas atkarīgas no platjoslas sakariem. Eiropas pilsoņi ir ieinteresēti internetā, viņi vēlas iegūt jaunākos, uh, jaunākās tehnoloģijas, bet neviena no šīm lietām netiks risināta bez platjoslas tīkliem, kas ir uzticami un ātri. Janvārī es a, sastādīju platjoslas desmit punktu plānu, lai katram pilsonim būtu pieejama tāda sakara, kādu viņas ir pelnījuši. Kopš tā laika Eiropas Savienības līderi ir a, krietni samazinājuši mūsu priekšlikumu digitālajai Connecting Europe Facility un ir samazināts finansējums platjoslas sakariem bet neatkarīgi no gala rezultāta esmu apņēmusies uh, izmantot katru finansējumu, kas mums tiks piešķirts vai nu no Eiropas investīciju bankas vai struktūrāliem investīciju fondiem. Man vajadzēs jūsu palīdzību, lai jūs šo vēstījumu varētu nodot saviem kolēģiem arī regijā un budžeta komitejās. Mēs ne, es, ja mēs varbūt zināmā mērā esam palaiduši garām šo iespēju, tad es ceru, ka jūs kā parlamenta locekļi varēsiet labot šo lēmuma daļu. Mums ir arī vairāk, paredzēti vairāk citi pasākumi, kā piemēram universālie pakalpojumi un tīkla neutralitāte. Papildus tam nākamnedēļ mēs publicēsim savu priekšlikumu, lai samazinātu uh, platjoslas izmaksas. Un tiklīdz šie pakalpojumi būs pieejami, mums vajadzēs tos izmantot vislabākajā veidā, un tam būs nepieciešama radoša domāšana. Izmantojot vienoto tirgu, mēs varam iegūt apjomu ekonomikas operatoriem, aplikāciju izstrādātājiem un ražotājiem. Mēs pie šiem risinājumiem nenokļūsim, uh, instruma, domājot, uh, atsevišķās kategorijās. Mēs vairs vairs nevaram pieturēties pie veciem risinājumiem. Mums ir nepieciešama pieeja, kas lukojas uz priekšu, kas ir ambicioza un kas ir eiropeiska. Un tāda būs arī mūsu bezvadu rīcības plāna filozofija. Bet šie pasākumi tikai vēl sāksies. Telekomunikācija vienotais tirgus vēl nav noslēgts. Pagājušajā nedēļā padome lūdza mums ierosināt konkrēts pasākumus vienotam tirgumu informācijas komunikāciju tehnoloģiju jomā pirms viņu sanāksmes oktobrī. Un šī ir milzīga iespēja, iedomājieties, kurētu nozīmēt telekomunikācija un digitālais sektors, kas spēj nojaukt barjeras un kas spēj domāt plaši, kas spēj domāt eiropeiskā mērogā un sacensties globāli. Tas nozīmētu labākus risinājumu, kas pieejami patērētājiem, būtu inovatīvāks un integrētāks, būtu pieejami vairāk savienojumu, vairāk konkurences un vairāk izvēles. Un varbūt mēs beidzot nonāktu arī pie uh, Eiropas uh, vienotiem pakāpojumiem. Un kopumā, ja mēs izveidotu šādu vienoto tirgu, tas uh, palielināt mūsu ekonomikas vērtību par 110 miljardiem eiro gadā. Tas ir 0,8% no mūsu IKP. Mēs smagi strādāsim tuvāko mēnešu laikā. Es ceru, ka arī jūs piedalīsieties darbā, un es ceru, ka jūs visi piedalīsieties aktīvi un būtiski. Un tā kā šī ir lieliska iespēja piedāvāt platjos pakalpojumus visiem, lai nodrošinātu savienot un konkurētspējīgu kontinentu, un tāds arī ir mūsu plāns, domājot runājot par Eiropu. Paldies! Grazie. Alla. Paldies. Turpin priekšstādātāju. Paldies komisārs kundzei par to, ka viņa ir mūsu viešņa un arī par to, ko viņa sacīja. un eh, gaidām daudz jautājumu no deputātu puses. Es tikai gribētu sacīt, kolēģiem, mums šeit ir Niselroja kungs. Mūsu kolēģim Niselroja kungam ir paredzēta ļoti svarīga sanāks pulksten četros, un viņš vēlas uzdot pavisam īsu jautājumu, tādu dosim vispirms vārdu viņiem. Paldies! Kreatīvi meitedenkie. Jā, es arī kādā ziņā vēlētos eh, pateikties komisārē, ka viņi šeit un aicinu mūs arī kreatīvi domāt līdzi. Te ir absolūti daudz vairāk tādi arī izaicinājumi piedāvāti un mm, svarīgas inicitīvas. Tātad mēs esam par 110 miljārdiem eiro ik gadus, kurus mēs varam arī, arī atvēlēt tam. Tas ir, šo, protams, ārkārtīgi nozīmīgs summa arī šajos krīzes gados. Nu, te es domāju, protams, ka tas ir absolūti svarīgi, ka mēs runājam par reģionālo arī attīstības fondu un līdzekļu nodrošināšanu. Lai gan tas īsti neprecīzi un ja tieši tādā veidā neatspoguļojas komisijas priekšlikumu, mēs tomēr aicinātu to uzskatīt par vienu absolūtajām prioritātēm. 180 miljārdi, kas ir paredzēti lauka attīstībai, reģionālai attīstībai, kā vienu no absolūtām prioritātēm, to mēs nevaram arī atņemt informāciju tehnoloģijām. Un Mums jāsaprot, ka mums jārunā par nākotni, par darba vietām, jauniešu nodarbinātību. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt attīstību Eiropā. Eiropas Inovācija institūts un Tehnoloģija institūts. Un mēs jau iepriekš norādījām runāt par reģionālo fondu kā kuri šeit izlietojuši uh, kiks, uh, kur mēs runājam par uh, jauniem klāsteriem, kā tādā veidā tiek sasaistīta šī pētniecība par attīstību un ekonomisko attīstību. Ja mums tas neizdotos, tad, protams, būtu ļoti žēl, ja padomi savas prioritātes tomēr izveidot pilnīgi savādāk. Mēs parlamentā vēlamies, lai mēs izveidām šādu kopējo pieju Un ar līdz ar to paveram iespējami daudz dažāds veids iespējas Eiropā. Jūs reiz arī, protams, sagatavojat šādu informatīvo informāciju par to, ka jānodrošina absolūti šeit platjosmas sajos, uh, savienojumi, iespējami daudz uh, un plaši piemēri, īpaši lauku teritorijās. Un tas ir uzstādījums, un tā kā mums visiem jāpieturas pie līdziniem solījumiem. Es katrā ziņā jūs atbalstu. Paldies! Paldies Van Nistelroja kungam par viņu sniegto informāciju. Tagad pie parastās procedūras atgriežos. Del Castillo kundze lūdzu. Komisārijā, šum placer tener. Esiet sveicināti, komisārs kundze. Esam ļoti priecīgi, ka esat mūsu viešņa. Jūs teicāt, ka mūsu rīcībā vēl ir daudz laika, taču patiesībā mums deputātiem laika vairs nav daudz palicis. Sasaukums tuvojas beigām. Mums parlamentā ir grūti strādāt eh, pēc, kaut ko atliekot uz laiku pēc vasaras. Un tomēr mēs varam piedāvāt nākotnes vīzijas, un tas ir ļoti svarīgi. Pienāks brīdis secinājumiem, iz, izdarot secinājumus, kas ir panāks un kas ne. Un, un es domāju, tajā jomā, par kur jūs esat atbildīgi, šeit tā saucamai inventarizācija ir jābūt pozitīvai, jo visa joma ir ievērojumā mērā virsīsies uz priekšu. Uh, Eiropas ekonomika ir kļuvusi, pateicoties mums, dinamiskāka, konkurētspējīgāka. Manā skatījumā tas ir uh, jūsu liels ieguldījums. Mūsu rīcībā nav daudz laika, tad mēs pie tā vēl vienmēr varam atgriezties. Būtībā es gribēju norādīt uz pāris lietām. Pirmkārt, Padomi ir lūgus no komisijas pasākums, kas ļautu pilnīgi attīstīt mūsu komunikāciju tirgu. Vai jūs varētu mums sīkāk pastāstīt, kādus priekšlikumus komisija izstrādās, lai izpildītu padoms prasības? Otrkārt, runājot par eh, spektru un tā pārvaldību, lai to pārvaldītu ne tikai ar nacionālajiem tiesību aktiem, vai ir kāds progress gaidāms, un tad runājot par eh, Connecting Europe instrumentu. Vai komisijai ir kāds priekšstats par to, vai kaut kas šai ziņā ir darāms, ņemot vērā pašreizējo budžeta situāciju? Un nobeigumā, manā skatījumā, Eiropai ir svarīgi panākt, lai valsts pārvaldība, valsts administrācija darbotos digitāli. Ja mēs to varētu panākt visās dalībvalstīs, tad mēs tiešām būtu īstenojuši revolūciju. Es nedomāju, ka šai ziņā ir panākts liels progress. Līdz ar to ir pienācis brīdis atkal šo problēmu risināt, ķerties tai klāt. Kaut arī uh, šajā sasaukumā mēs to nevarētu noslēgt. Paldies. Paldies, Pilāra, turpin priekšsēdētāji. Tagad sociāldemokrāta vārdā Kaukundze. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties komisārei par to, ka viņa ir mūsu viešņa. Gribu vēlreiz viņu apsveikt ar to, ka viņa nāks klājā ar šo institīvu par meitenēm, sievietēm, informāciju tehnoloģiju jomā. Es domāju, tā ir vērtīga institīva, jo tā pamatojas uz to cilvēku resursu, kas vēl nav pietiekoši izmantots. Turklāt informācija, komunikācija, tehnoloģijas ir eh, nozare, kurai piekrīt liels darba vietu izveidošanas potenciāls. Šī apsvēruma dēļ vēlos eh, jums uzdot, vēlos jūs lūgt neatbalstīt tos samazinājumus, kas paredzētu nākošajai daudzgad finanšu schēmā par Connecting Europe uh, instrumentu un konkrēti attiecībā uz IKT komponenti. Arī parlaments neatbalstīja šādu samazinājumus. Es domāju, runājot par uh, administrāciju, par e-pārvaldību, par sabiedrības kā tādas modernizāšanu, šis instruments ir ārkārtīgi svarīgs, jo ļoti Daudz kas ir atkarīgs no informācija un komunikācija tehnoloģija, un tas neapšaubām nozīmē darba vietas. Tāpēc gribu jums sacīt, ka parlaments jūs atbalsta. Tā ir ziņā, ka tas arī neatbalsta samazināšanu tajās jomās, kurām ir darbvieta izveidas potenciāls. Un tad pievēršoties dažām iniciatīvām, kas atainojas eh, komisijas programmā runājot par e-rēķinu izsniegšanas instrumentu. Šī ir institīva, kurai ir mm, jāparādās šī gada otrajā pusē. Šis instruments varētu būt ļoti vērtīgs valsts iepirkuma jomā. Tas var tālāk attīstīt šo jomu. Runājot par Um, mākoņu datorošanas stratēģija Eiropas Savienībā. Mēs gribētu zināt, kurš būs tas brīdis, kad komisija nāks klajā ar šo stratēģiju. Es zinu, ka uh, industrija uh, gaida šo stratēģiju, arī mēs to gaidām. Es gribētu zināt, kā šī stratēģija ir paredzēta. Tur ir jābūt arī mm, pakalpojumu, uh, vienu nolīgumā par pakalpojumiem. Es zinu, ka jūs gribat samazināt platu joslu cenu un eh, arī eh, struktūrēt maksājums Eiropas saimnībā. Viss šās institīvas ir eh, vērtīgas, eh, mēs tās gaidām. Kāda komisija ir paredzējusi mums eh, tās prezentēt un ņemot vērā to, ka mūsu darbs drīz beigsies, tas būtu jātara drīz. Un tad kāds pasākums jūs ierosināsiet padomēji tā sanāksmē oktobrī. Parlaments vēlas jūs atbalstīt un es domāju, ka mēs varētu izstrādāt tādus pasākums, kas nāk par labu eh, ražotājiem Eiropā un arī sabiedrībai kā tādai. Paldies. Paldies, tu biji priekšstādāte. Divas minūtes nākošajai runātājai. Lielas paldies priekšsēdētāja komisārs Kunze. Dorela kundze saka, vēlos piebalsot kolēģiem viņu bažās par budžetu. Samazinātais budžets varētu ietekmēt digitālās darba kārtības attīstību. Nākotnes projekti tādi kā mākoņdatoro, do, mākoņdatorošana un citi samazinot budžetu, mums, ar samazināt budžetu mums būs ļoti grūti panākt savus izvirzītos mērķus. Mēs esam tādus izvirzījuši laikam līdz 2020. gadam. Grūti iedomāties, kā mēs varētu attīstīt digitālos tirgus ar tik ievērojumu budžeta samazinājumu. Tāpat uh, grūti uzspiest uh, pilsoņiem elektri, elektroniskos pakalpojumus. Digi, digitāl, digitālajai nodaļai jābūt, digitālajai nozarei jābūt mūsu ekonomiskās atvesaļošanās pamata. Bet kā mēs to varētu veicināt ar šādu samazinātu budžetu? Ir vairākas lietas, par kurām mēs šeit varētu runāt. Jūs pieminējāt struktūrālos fondus, taču es domāju, mums būtu vairāk jāskatās uz Eiropas kohēzijas politiku. Mēs uh, esam viensprāts, ka privātajam finansējumam ir būtiska noza mūsu infrastruktūrām. Pastāv finansiāli instrumenti privātajām iesaistītām pusēm arī tāds, eh, jā, padoms budžets eh, šo jomu padara mazāk pievilcīgu. Privātajām investīcijām ir nepieciešams arī pavisam skaidrs juridiskais ietvars, lai būtu definēti pienākumi un tiesības eh, iesaistītām pusēm. Nu, tad jautājums, kad ir gaidāms uh, regulas priekšlikums telekomunikācijas tīkla jomā? Jūs zināt, ka mums pat Lāguban ir būtiski strādāt kopā, lai panāktu pietiekošu finansējumu. Jūs katrā ziņā varat rēķināties ar mūsu komitejas atbalstu, nu, vismaz ar manas grupas atbalstu katrā ziņā. Jo nepietiekams uh, finansējums šodien. Uh, Eh, nevainagosies ar panākumiem nākotnē. Tomsen kungs, lūdzu, kundze. Arī es esmu ļoti priecīga, ka esat jūsu viešņi šodien, jo es domāju, daudz no mums bijām, mēs bijām šokēti, kad ieraudzījām budžetu, pied, eh, padomas piedāvāto budžetu samaznē. Un eh, platjosla tur tika atainot ar 19%. Turklāt eh, šie līdzekļi tika paņemti nost attālinātiem reģioniem, kur tas platjosla internets ir tieši visvairāk vajadzīgs. Un tas ir tāds kā skābeklis Eiropas labklājībai. Jautājums, no kurienes varētu ņemt šos līdzekļus? Jūs teicāt, varētu izmantot struktūra fonds, taču visur tie nav pieejami šim mērķim. Uh, tad jūs nācāt klajā ar vēl dažiem citiem priekšlikumiem. Taču kad mēs zināsim, kas aizstās 8 miljardus eiro, kurus mēs nesaņēma? Jo, jo tas ir digitālās Eiropas attīstības priekšnoteikums un arī darba vieta izveidas potenciāls, par kur jūs runājat. Nestoties to, ko sacīju par plātjos, esmu pārliecināta par to, ka uh, parlaments jūs atbalstīs, jo arī mūsu pašu balsotāji mūsu valstīs jautā, kas notiks ar platjoslas internetu. Un kā ir ar tiem reģioniem, kur ir mazs iedzīvotāju skaits, cilvēki arī turpmāk nevēlas tur dzīvot, tad, ja tur nav pieejams platjoslas internets. Otrakārt, Ir ļoti jauki runāt par platjoslu un informāciju komunikāciju tehnoloģiju, taču man liekas, ka apmēram puse Eiropas saimnības iedzīvot nezin, kā ieslēgt datoru. Un kā mēs varētu šiem cilvēkiem palīdzēt pārvarēt viņu tehnofobiju. Cilvēkiem nav pie, piekļuvis izglītībai šajā jomā. Es domāju, ir jāparedz sociālajā fondā šāda veida pieaugušo izglītu, izglītošana. 2015. gadā manā valstī eh, viss eh, valsts sektoru spektrs ir parad, pakalpojums spektrs ir eh, tiks digitalizēts, un tad cilvēki, kas nepratīs rīkoties ar datoru, būs dusmīgi uz mums. Un pēdējais komentārs attiecībā uz jūsu sacīto par meitenēm un sievietēm. Šis nošķīrums darba tirgū pastāv jo īpaši visizteiktāk tieši IKT jomā. Universitātēs, eh, datora eh, zinātņu fakultātēs eh, sievietes vispār nemācās. Uh, Mēs runājam par kvotām. Mums ir jāpiesaista viskvalificētākie, vistalantīgākie cilvēki. Un kāpēc gan datoru uh, um, uzņēmumu vadītāji apmierinās ar to, ka izvēlas labākos no 48% tikai vīriešu iedzīvotāju skaita. Un uh, būtu jāpiesaist vairāk sieviešu šai nozarei. Paldies! Paldies! Marija Karvalija, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze, esat sveicināti mūsu komitejas sanāksmē. Liels paldies par jūsu sniegtiem paskaidrojumiem. Vēlos komentēt par IKT un apvārsni 2020. Mm, varbūt nāk klajā ar diviem lūgumiem saistībā ar IKT un apvārsni 2020. Kā jau jūs zināt, IKT attiecas uz otro pīlāru kā galvenās tehnoloģijas, taču patiesībā reāli saistāms ar daudziem citiem pīlāriem, ar uh, izcilību, zinātību un tā tālāk. Parlamentā mēs slavējam ko tādu, kas aizsākās IKT, īpaša schēma, Mēs aicinām paplašināt šo schēmu, kas uh, vainagojas panākumiem ne tikai tehnoloģija, bet arī zinātnē. Sarunās ar padomi mums bija zināmas grūtības nodot šo vēstījumu padomēji un priekšsēdētājiem. Tāpēc mēs lūgsim arī jūsu atbalstu šim ambiciozākam plānam. Mans otrais jautājums ir saistīts ar eh, piekļuvi publikācijām, bet mēs lūdzam komisijai mums parādīt veidu, kā atbalstīt ilgspējīgu uzņēmē darbības modeli, lai, eh, lai nodrošinātu, ka mums ir piekļuva publikācijām. arī, lai nodrošinātu vislabāko zinātnieku piesaisti, lai viņi varētu publicēties vislabākajos žurnālos un lai viņus neatbaida šī atklātās publicēšanas politika. Jānodrošina. Ja lai apvārsnī 2020 paredzētā brīvā piekļuva publikācijām nebūtu kā atbaidošs faktors. Paldies vārds Elera kungam. So, thank you, Commissioner, for being here. I... Komisāru, komisārs Kundze, kas esat mūsu viešņi, gribu nedaudz uzsvērt to, ka mums nevajadzētu citam citu te aicināt, eh, atsaucoties uz eh, padomas nepareizo, it kā nepareizo lēmumu. Patiesībā lēmums tika pieņemts tīri par griestiem. Vienkārši tālāk par griestiem vēl ne par ko nav bijis runa. Ja jūs paskatāties uz uh, Connecting Europe instrumentu, tad tas tiks sadalīts uz pusēm, un tāpat arī tās summas. Un tad uh, Platjoslas internets eh, iegūta tikai vienu miljārdu, taču citām jomām bija vairāk piešķīrums. Parlamentu uzdevums tad būs šai sarunās šo sadalījumu mainīt. Tad mums nebūtu jāuzdod jautājums mums pašiem sev, kā padomi to varētu mainīt. Es domāju, no praktiskā viedokļa mums ir jāmeklē risinājumi, jo patiesībā padomi piedāvā savu veidu elastības, man zināmā līmenī. Un praktiska ideja būtu, ka atlikums nevis uh, plūst atpakaļ uz dalību valstīm, bet tikt izveidot savu veidu fonds. Tagad integrācijas uh, likme ir pār par 80%, bet nu varētu būt, piemēram, 40-45 miljārdi eiro. Un no politiskā viedokļa mēs varētu izmantot šos līdzekļus ne tik daudz spekulācijām, cik iezīmēt tos. Uh, Tātad no nu, praktiskā viedokļā mēs izlēmt par atšķirīgu līdzsvaru ar Connecting Europe lī, instrumentu, jo ir daudz struktūra fondu līdzekļu, un tad mēs no īpatsvaru viedokļa varētu sadalījumu mainīt, nosakot uh, preferences. Piemēram, mēs varētu sacīt, ka A kolona ir saistām ar citiem jautājumiem, ar lauksaimniecības struktūra fondiem, un pāri atlikušie līdzekļi tad būtu ar savu veidu iezīmēšanu jāpiešķir vienai vai citai lietai. Un es domāju, digitālā Eiropa un Connecting Europe varētu būt galvenā prioritāte. Parlamentā to būtu vieglāk panākt, tad, ja mēs pieņemtu šo griestu principu, cits lietas nav. Uh, realistiskas. Un kolēģi no lauksaimniecības un uz struktūrālā fonda varētu piekrist tam, ka digitālā Eiropa ir svarīgākā lieta, jo tā iesaista, tā ir svarīga arī laukos dzīvojušiem cilvēkiem. Un tā sakot, satuvina atšķirīgos dzīves līmeņus Eiropā. Tad parlamentam tā būtu jāizvirs par pirmo prioritāti. Un tagad mums vajadzētu nevis citām citu aicināt uz kaut ko. Tas ir vienkārši jautājums, vai šī komiteja, vai tās referenti, vai apvārš 2020 referenti ir reāli iesaistījušies diskusijās. Uh, Parlamenta formulējums it kā norāda šai virzienā, taču mums ir reāli jādarbojas. Mēs nedrīkstam gaidīt uz komisiju vai uz eh, padomu. Tagad tas ir mūsu rokās. Paldies. Paldies vārds Prodikungam. Paldies priekšsēdētājiem, paldies eh, komisārs Kondis, ka šodien esat kopā mums. Tas ir ļoti nopietns pārdoms, eh, ko jūs šodien dalaties un viss sakāt. Mēs saprotam, ka šobrīd ar katru dienu mēs kļūstam arvien atkarīgāki no tehnoloģijām. Līdz ar to arī šīs drošības jautājums par informāciju tehnoloģijām un drošību kļūst arvien, arvien sarežģītāks un nozīmīgāks. Īpaši, ja mēs runājam par uzbrukumiem ārpus. Man ir gan arī vēl cits jautājums, tieši par pašu visu aprīkojumu. Vai jāstrauc arī jau par to, ka ir arī kaut kāds iebūvēts aprīkojums datoros, ko mēs iegādājamies, kas vēlāk tad tiek iedarbināts no ārpus un kaut kādā veidā piekļūst mūsu informācijai. Jū, un varbūt, ka jūs arī esat sākoši kaut ko darīt šīs problēmas risināšanai Eiropas saimnībā, vai ne? Paldies! Un visbeidzot dosim vārdu. Alskoks kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu referente, kuras tieši runā par Eiropas Savienības identifikācijas jautājumu. Un es šobrīd uzklausu ļoti daudz dažādas viedokļus. Pat esmu piedalījusies arī ļoti daudzos semināros un jāatzīst, ka te ir ļoti nopietnas zināšanas jau eksperti, protams, darbojušies jomās. Un tad, ko tikai es nedzirdu, ka ar informāciju tehnoloģijām visu var atrisināt. Bezdarba problēmas, ekonomisko izaugsmu, iekšē tirkus attīstību. Un otrs puses mēs arī satiekamies ar citiem pārstāvjiem no dalībvalstīm, kas uzskata, ka neko nevajadzētu tur vairāk uzlabot, ka viss ir kārtībā jau tagad drīzāk, ka taisnība jāatrodas pa gabalu. Tā kā nu, mums ir jāizveido tāds labs priekšlikums, un mēs to noteikti arī izdarīsim. Tad es katrā ziņā gribētu dzirdēt tas, ko jūs sacījāt. Nu, parasti mēs sākam ar šādām ļoti augstām uh, cerībām, mēs daudz ko sagaidām, un pēc tam neko neizdarām. Varbūt jums ir kāds priekšlikums. Kaut ko jūs varētu tā tīri mm, drošībai vēl iedrošināt mūsu arī virzību. Paldies! Nē, nu vēl uzklausīsim vienu deputātu. Lūdzu. Jā, cienītā komisārs kundze. Man būtu jautājums jums. Tas, kas šobrīd veidojas ar Connecting Europe Facility, uh, Eiropas starpsavienojumu instrumentu. Parlaments vēlas, lai būtu papildus investīcijas arī digitalizācijā, lai mēs veidotu viedos tīklus, arī gudro attīstību, arī nodrošināt energo resursu ietaupīšanu. Es domāju, te vajadzētu sadarboties arī telekomunikāciju uzņēmumiem Piemēram, visi šie dati, kur mēs iegūstam gan no viediem tīkliem, gan no um, viediem savienojumiem, ka mēs vēl labāk tad izmantojam līdzinējo infrastruktūru, līdzinējos tīklus, piemēram, dzelzceļa tīklus. Te nu uzreiz ir jārunā par ļoti skaidru tādu arī mm, transporta loģistiku. Kā jūs redzat, kā šāda sadarbība ir iespējama un kā tas vēl saistās ar jautājumu par datu aizsardzību? Paldies, Merkis kundzei. Mats komisāri, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man rodas tāda pārliecība un tā gan ir nostiprināsies 13 gadu laikā. Ka, protams, mēs ejam vienā virzienā. Jūsu komiteja man jau jums nāstāst par to, ko vispār nozīmē digitalizācija un tās saikni ar daudzām citām nozarēm, kas man jāsauc citur. Arī horizontālais portfelis Es uzskatu, ka šobrīd mēs runājam par pašu labāko jomu, kur mēs varam tiešām iedzīvotājiem paskaidrot, kāpēc ir nepieciešama Eiropas mēroga pieeja, Eiropas darbības. Tas ir absolūti saistīts arī daudzām citām jomām. Un jūs arī paši deputāti jau tur norādījāt - enerģētiku, veselību, kultūru un daudziem citiem. un līdz ar to es reiķinos ar jūsu atbalstu. Esmu pateicīgi par šo atbalstu. Un pat vienmēr uzskatu, ka tās lietas, kas ir sarežģītas, tad tieši tas vēl vairāk uzzina man cīņas garu. Un dažkārt, nu tīri pieklājīgi sakot, vienkārši mani pārsteidza kāds lēmums pieņem padomi kas neizmantoja tās iespējas. Gluži ies pretēji. Tā kļūst tik jau, tik pilnīgi, ka skatās tikai atpakaļ. Nu, vienalga, lai arī tas būtu. Pagājušā nedēļā padomu tomēr pieņēma citu lēmumu. Un tieši lūdza komisiju sagatavot jaunu projektu par digitālās, digitālā vienotā tirgus izveidi. Tā kā jūs saprotat, jūs zināt par digitālo vienkār, vienoto tirgu, tad tas uzreiz jau nonāk arī zināmās pretrunās, tur arī, protams, konkrēts programmas, kas ir jāievēro. Bet, nu, tajā, kad es jums arī pateicos par jūsu atbalstu un jūsu radošo pieju. Tas ir, ko es teicu, un es dzirdēju arī ļoti lielu atbalstu no jūsu puses un atbalstu. Paldies! Nu, mēs nevarētu teikt, ka mēs esam panākuši jau galu lēmumu. Es ļoti labi atceros, kā tas sākās. Kā mēs tikāmies ar jūsu komiteju un mēs skaidrojam, par ko īsti runa. Es toreiz norādīju, ka, un jūs to ļoti labi noteikti atcerieties. Es atceru, katram Eiropietim jākļūst digitālam. Un es to visu laiku esmu atkārtojusi. Tas ir spēkā, un tam ir jēga. Nedrīkst būt šādas plaisas vairs Tā nav pieļaujama mūsu sabiedrībās. Nevar būt tā, ka jūs dzīvot laukos, tad jums esat tikai otrās kategorijas pilsonis. Tas, ko sacīja Elena kungs. Vienlaikus, līdz ko jūs piešķirat šīs vienādas iespējas visiem pilsoņiem, tad katrā ziņā Jūs nedrīkstat kaut kādā diferencēt ne par dalībvalstīm, ne pat arī attiecīgi teritorijām, pilsētu vai lauku teritoriju. Tas ir saistīts ar zināšanām, ar kultūru, ar enerģiju. Ja es kaut kādā veidā mēģinātu šo nodalīt, tā būtu milzīga kļūda. Tas būtu ļoti nepareizi. par Cezar, Sef. Tas uh, Connecting Europe Facility man likās ārkārtīgi interesants un daudzsološs projekts. Un tagad 9,2 miljardi, kas tik tam paredzēti arī digitālajā nozarē. Un nu, tam bija pretī jānoliek arī, protams, kreatīvo instrumentu, kuru mēs tad piesaistītu no Eiropas investīciju bankas. Un tad jau kopā sanāca 18 miljardi, miljardi eiro. 80, tātad 8,0, tā kā tas ir skaidri, ja jūs sasaistat arī šo atbalstu, tas ir ļoti milzīgs arī lauku attīstību, piemēram. Interesanti, ka īstenībā tad arī tas kļūst pievilcīgi dažādiem uzņēmumiem. Bet te mēs pieņēmām, manuprāt, kļūdu padomē. Viņi saka, nē, nē, šo jautājumu nerisināsim, to jārisina privāts sektoram. Un ja tas tā, viņi sāk tā domāt, tas nozīmē, ka viņi savu naudu netērē e, produktīvā veidā. Nesaprotu. Dažkārt, protams, mums ir atbildība. Dažkārt mums jārunā arī par sociālo ieguvumu atbilstību. Un es arī paskaidroju, kāpēc mums ir nepieciešams ieguldīt. Kāpēc mēs runājam par enerģētiku? Tad šobrīd sanāk, ka mēs nocērtam 80 miljārdus lauka attīstībai ja mēs no, neizmantojam šo iespēju. Tātad no 9,2 miljardiem paliek tikai viens, un tas ir ļoti nopietns signāls. Un vēl turklāt arī padomi nav sapratusi šo milzīgo eh, kļūdu. Es, protams, arī vainoju šeit nedaudz sevi, un es saprotu, ka varbūt neizskaidrojam tad vēl līdz galam, lai viņi saprastu vispār, par ko ir runa. Un tāds jāmeklē cits risinājums. Un tieši to arī es ierosinu viņams. Un arī visiem citiem, kas piedalījās sarunās. Jo daudz arī jūs, kolēģi, komiteja priekšsādātāji, politisko grupu vadītāji. Lai skaidri pateiktu arī, ka struktūra fonda programmas, piemēram, te arī var atrast finansējumu tādā veidā. Un šāda iespēja kļūs arvien pievilcīgāk, ja mēs nodrošināsim arī šeit, arī, piemēram, piesaistot plaķosnes savienojumu finansējumu, arī domājot par struktūru fondu un um, attīstību fondu izmantošanu. Un kādā ziņā tu ierosini tādu arī pat padomu. Tomēr ceru, ka jūs aktīvi strādāsit. Un ja Lisabons līguma izmaiņas arī paredzēja to, ka šādu procesu jūs tieši vaidat un virsat, lai šāds izmaiņas vispār būtu iespējams. Tā ka tas bija ļoti nopietns izaicinājums, un pāris mēneši, kas vēl palikuši mūsu rīcībā pirms arī vasaras patraukuma, mums būtu ārkārtīgi svarīgi panākt un tādu rīkoties, lai nebūtu te vairs nekāda šāda um, šķelšanās Eiropas starpā. Nu, vēlreiz pārskatīšu jūs jautājumus un komentārus. Patiešām ir tā, ka padome tagad labāk it kā signalizē par to, ka viņi izprot, cik nozīmīgs ir digitālais iekšējais tirgus. Tā kā viņi runā par nākotnes jau ekonomiku. Un mēs, protams, to ļoti rūpīgi uzklausām, un tad arī nākošajā padomē mēs arī to jautājumu virzīsim. Tad, ja jūs jautājat, ko mēs piedāvāsim, tad būs vairāk jautājumi, un mēs pie tiem šobrīd arī vēl strādājam, tās, tā kā mēs apkopojam šīs idejas šobrīd. Ir jau skaidrs, ka tad nu būs arī par telekomunikācijām Eiropas Savienībā. Tad mēs nu varētu atšķirīgām telekomunikāciju tirgiem, kas šobrīd no nu, absolūti nozīmē fragmentāciju telekomunikāciju tirgu. Šāda fragmentācija nozīmē to, ka ir ierobežot patērētāju izvēles iespējas, ir mazāks piedāvājums uzņēmumiem. Pašiem operatoriem tas nozīmē, ka viņi nevar izmantot visu tās iespējas, ja pretējā gadījumā viņi varētu darboties visā Eiropas tirgū. Tā kā ir jāskatās jau, viņiem ir jāsaprot, ka viņi ir globālie spēlētāji. Mēs to varam salīdzināt arī ar bankām un banku darbību. Mani kolēģi ierosina veidot banku savienību. Ja jūs nākat klājā ar tādu priekšlikumu, kas atbilst arī tādam pašam uzstādījumam, kas nozīmē iekšē tirgus pabeigšanu, digitālo komunikācijas veidi, tad patiešām Mums jāņem vērā, ka tas arī varētu stimulēt arī mūsu ekonomikas, jo pat par 110 miljardiem eiro ik gadus, ja ir šādi iespēja, nu tā mums ir jāizmanto. Un esmu gatava nākt klajā arī ar konkrētiem priekšlikumiem, pasākumiem, ciešā sadarbībā ar jums, strādāt un to panākt. Lai jau pirms oktobra mēs panāktu arī kādu konkrētu rezultātu. par informāciju, komunikāciju tehnoloģijām un izaugsmu, ekonomisko izaugsmu. Nu, mērķis ir tāds, ka. Nu, te ir pat vairāk lieli argumenti. Mums tiešām vajag, lai gan sievietes, gan arī meitenes ātri saprast, par ko ir runa. Un tādēļ šajā priekšlikumā mēs norādām, ka neesam izmantojuši visu šīs iespējas, šo sabiedrības daļu jāsāk rīkoties ļoti laicīgi, jau pamatskolā. Lai būs pavisam skaidrs, kā. Lielākajā daļā gadījumu meitenes tiešām pa, panāk tieši tādu pašu datorprasmu līmeni kā puiši. Bet tam jābūt tādam seksīgam, tā kā pievilcīgam. Šī meiteņa instīva IKT jomā. Nu, mēs tas uzreiz sākuši ar pašu nozari un universitātēm. Mēs tam izveidojuši tā saukto koalīciju, aicinot arī uzņēmumus, arī apkopot un parādīt viņu pūliņus, lai skaidri atklāt, kā tad varam atrisināt šo problēmu. Mums ir skaidrs šobrīd pilnīgi nepieņem jauniešu bezdarba rādītāji, un vienlaiks mums trūkst jaunu IKT speciālistu. līdz 2015. 15. gadam vēl ar vienu būs daudz vakances. Nu, te ir jārīkojas. Un vieno no konkrētajiem uzdevumiem, institīvām mēs arī parakstījām Hanoverā, tieši kad bija jaunā arī ECIB um, lielā izstāde. Un arī Lorēna un ECB ir jau izdarījuši tiešām norādot, ka var panākt. Tātad, ja mēs runājam par Eiropas mēroga, varbūt zināmiem iztrūkumiem līdzinājā pieredzē, tad tagad var to izdarīt, to var arī izpildīt, un jums arī ir iespējas tad, pateicoties šeit piedāvātajai jaunai sistēmai, aizpildīt savu CV un atrast jaunu labu darbu vietu. Tālāk par mākoņu programmatūru un daudz citas lietas. Nu, Silvija par to runāja. Es savus komentārus savu sākumā norādīju to, kā Pilāra droši vien jau nāk klajā arī pavisam drīz ar savu ziņojumu. Tas arī droši vien arī būs absolūti svarīgs. Paga vakardien tikos ar Igaunijas prezidentu Tomas Ilves, kurš vadīja šo augstā līmeņa grupu, viņš man paskaidroja, kā. ka tuvāko mēnešu laikā viņi precizēs, ko šī augstā līmeņa grupa darīs, ko viņi uzskata, kas ir svarīgākais. Un šāda veida augstā līmeņa grupu, ko vada Igaunijas prezidents nu, viņi jau šobrīd uzrādījuši ļoti labus rezultātus. Tā kā mēs uzreiz jau ķeramies pie jaunās stratēģijas, un es tikai uzsveru, cik tas vēlreiz svarīgi. Ne un tikai par izmaksām, bet arī par to, ka mēs nodrošinām arī tālāko um, drošības jautājumu. Un uzreiz tāds aizķeršos pie jautājumu, ko uzdevāt jūs. Devāt jūs Jāatzīst, ļoti liels skaits Eiropiešu ar vienu nav nekad izmantojuši internetu. Itālijā tikai 40%. Tas ir 40% Itālijā, kas nav izmantojuši internetu. Nekad. Tas ir diezgan spēcīgs signāls. Un bieži vien tur ir dažādi iemesli, pēc tam cilvēki neusticās, uzskata, tas nav īsti man domāts, vai tas nav īpaši drošs. Un tādēļ Itālijas valdība un ministri atbildīgie, nu, tas ir viņa atbildība nodrošināt šādu digitālās plaisas pārvarēšanu. Lai panāk ar vien vairāk tomēr itāļu izmanto šīs interneta iespējas. Vienlaiks, protams, tad ir absolūti svarīgi koncentrēt uzmanību arī uz kiberdrošību. Tādēļ, lūk, arī Ketija Aštoni, Cecilija Malstroma un es pat, mēs komisijas vadā arī esam jau arī šeit publicējuši jaunu stratēģiju par kiberdrošību. Un es ceru, ka arī parlaments attiecīgi varētu rīkoties. Nu, te arī nozīmēs attiecīgais referents. Just talking about. Runājot. Kafalio kundze pieminēja brīvu pieeju publikācijām. Vakar norisinājās interesants pasākums Gēta pārgārnājot par uh, informācijas pieeju, tur pulcējās pētnieki no visas pasaules, un viņi tiešām lūdza pēc brīvas pieejas tādā plašākā nozīmē, kas ir it kā zaudēta iespēja, ja mēs, um, mēs strādāsim pie šādas brīvas pieejas nodrošināšanas. Mēs jā, drīz publicēsim ziņojumu par platjosmas pakāpojumiem Mēs visi esam aizkaitināti. Ja um, viena iela tiek noslēgta, lai ierīkotu šīs e, elektrības kanēļus un tad ka, kan, kabeļus, un tad atkal notiek nākamdēļ darbi uh, ūdens jomā, un tad atkal platjoslas uh, pakalpojumu nodrošināšanai. Mums vajadzētu piestrādāt pie tā, lai mēs izmantotu jau esošo infrastruktūru un mums jāveicina arī ar koordināciju sabiedrisko darbu jomā. Ah, arī šīs Eiropas institīvas par spektru būs iekļautas ah, mūsu priekšlikumā piedāvājumā, gatavojoties oktobra sanāksmē. Apvēršanas 2020 tas koncentrēsies uz atvērtām uh, un ātrām uh, schēmām un uh, tas, ko minēja Prodīkungs, runājot mm, savā komentārā, tas viss ir saistīts ar kiberdrošību, tas ir, tas ir arī viens no, viena no mūsu prioritātēm. Un cilvēki visā pasaulē ir ieinteresēti uh, atrast un identificēt šos vājos posmus mūsu sistēmā, lai tos varētu labot. Ah. Šis ir plaši atzīts jautājums. Mūsu starptautiskie partneri rīkojas jau ar kiberdrošības jautājumu augstākajā politiskajā līmenī. Arī mums tas jādara. Kibernozieguma atšķirās no tradicionālajiem noziegumiem, un mums jānodrošina tas, lai nebūtu nekādas neskaidrības attiecībā uz to, kādas ir uzmu galvenās prioritātes. Elektroniskā identifikācija mums vajag veicināt uh, uzticamību elektroniskajām transakcijām. Uh, tas ir viens no svarīgiem aspektiem runājot par e-identifikāciju. Un tas varētu veicināt digitālo pakalpojumu izmantošanu, kas savukārt veicinās konkurētspēju un arī digitālā tirgus attīstību tika minēts arī aspekts par viedajām pilsētām, jo īpaši tehnoloģiskais aspekts, domājot par šīm viedajām pilsētām, kā lai mēs savienotu uh, enerģijas sektoru, transportu un citus, kas sniegtu nopietnu uh, ieguldījumu 20. gada enerģijas un klimata mērķu īstenošanā, mēs uzstājām uz tādiem risinājumiem, kas uh, nodrošina um, pareizos risinājumus, lai pilsētas var sadarboties. Um, katrai pilsētai ir jāies, jāiesaistās un labo prakšu apmaiņa ir ārkārtīgi būtiska. Paldies! Priekšsēdētājiem, paldies komisārai! Paldies par jūsu sniegtajām atbildēm. Jūs lielā mērā atbildējāt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem. Paldies, ka piekritāt ierasties šodien. Mēs strādāsim kopā tuvākajos mēnešos, un mēs jūs informēsim arī par nākamo sanāksmi. Lielas paldies par piedalīšanos! Thank you. Bene, proseguiamo con i nostri lavori dando la parola alla... Turpināsim darbu. Došu vārdu Busko kungam, kurš mums pastāstīs par Eiropas parlamenta delegāciju uh, uz Dohu no 4. līdz 8. decembrim. Um, paldies par iespēju sniegt šo ziņojumu. Ir jau pagājis krietnes laiks, kopš delegācija atgriezās no Dohas. Nu, es varā, gribētu jums sniegt tādu īsu ziņojumu, jo mums vajadzētu uh, domāt par to, kā lai mēs uzlabotu savu sagatavošanās nākamajām sanāksmēm. Delegācijā bija 15 dalībnieki, daudzi no tiem no ITRE komitejas. Mums bija ļoti intensīva programma, Uh, visu šo 5-6 dienu laikā, kad bijām Dohā. Un arī komisāri uh, un komisāra uh, kabineta locekļi, arī Kipras prezidentūras, Nīras prezident, Irijas prezidentūras pārstāvi un arī vēl citi padomas pārstāvi piedalījās. Mēs tikāmies ar uh, Katāras uh, augstākā līmeņa pārstāvjiem, tāpat arī dalībnieki no Ķīnas, Brazīlijas un vairākām citām valstīm. Cik tālu Ķīnas ministrs, attiecas Ķīnas ministru, viņš teica, ka Ķīna varētu apsvērt iespēju pie iesaistīties emisijas tirzniecības, emisiju tirzniecības sistēmā, uh, un tas varētu pat attiekties uz aviācijas sektoru, kas ir uh, liels jauninājums, un tagad tas ir vidas komitejas ziņā izvērtēt, uh, kā tad lietas attīstīsies tālāk. Darbs bija ļoti efektīvs, ja aplūkojam to no um, kontaktu veidošanas viedokļa. Noricinājās arī vairāki papildu pasākumi, tā notiek seminārs par to, kā sasniegt uh, klimata izmaiņu un temperatūras paaugstināšanās, pa, temperatūras paaugstināšanās novēršanu. Mēs tikāmies arī ar NVO pārstāvjiem, norisinājās semināri, kur mēs runājām arī ar nozars pārstāvjiem un sabiedrības pārstāvjiem. Tātad, kāds bija senāk, sanāksmes iznākums. Lielākoties, var teikt, tas bija, tas lika mums vilties. Bet, ja domājam par iepriekšējiem sanāksmēm, varbūt šī vilšanās bija mazāka, jo bija skaidrs, ka Kyoto protokols, kurā šobrīd ir daudz dalībvalsts, ka tas ir saistošs protokols, arī ANO klimata konvencija ir paplašināta. vēl tā ir pagarināta arī uz nākamo posmu. Un, ja Kyoto protokols ir saistošs, tad rodas jautājums, kā mēs jā, panāksim protokola mērķis. Eiropas Savienība izteica lūgumu sastādīt darba plānu, darba plānu šim gadam, lai mēs gala beigās varētu panākt vienošanos par to, ka uh, uh, vienošanās tika panākt līdz 2015. gadam. Tas ir svarīgi, jo notiks klimata samits Eiropā, un līdz tam brīdim vajadzētu būt skaidrs, kā mē, skaidram, kā mēs pārvaldīsim sistēmu un kā Eiropas uh, parlamenta deputāti panāks vienošanos par klimatu programmu, kura saņems atbalstu. Uh, tika panākta vienāšanās, ka nākamā uh, sanāksme notiks 2000 šī gada novembrī Varšavā. Tajā piedalīsies augstākās amatpersonas no visas pasaules. Tā būs ārkārtīgi svarīga sanāksme, lai nodrošinātu to, ka uh, tiks panāks progress ceļā uz vienošanos par saistošu klimata nolīgumu. Tātad mums nav daudz laika un ļoti uzmanīgi tiek sekots tam, kā mēs Eiropā spēsim īstenot visas tās lietas, par kurām esam tik ilgi jau runājuši. Es domāju, ka mums ārkārtīgi svarīgi ir izvērtēt šīs a, sanāksmes iznākumu pareizi. Ne, nekādu īpašu jaunumu no tās neizrietēja, bet mēs panācām zinām progresu pareizajā virzienā atsevišķās jomās tika pieņemti lēmumi arī svarīgās jomās, bet par to prese varbūt tik daudz neziņoja. Es domāju, ka tagad mums Eiropas Savienības institūcijās un Eiropas parlamentā, arī komisijā, protams, padomē, mums ir Eh, jānodrošina tas, ka mēs varam iznest savu atbildību. 2013. gads ir tāds pirmais patiesības brīdis, 2014. gadā notiks pirmais samits, kur piedalīsies uh, prezidenti, priekšsēdētāji, arī Banki Mūns, un tad visbeidzot ir 2015. gads, ka Francijā norisināsies klimata samits, un tajā būs jāpanāk vienošanās, uh, kurai būs plašs atbalsts un kur arī būs saturiski laba. Vēlos pateikties savam kolēģim par palīdzību, par ziņojumu, kas tiks sagatavots, un tagad ir jautājums, ko mēs darīsim nākotnē, ko mēs darīsim tuvākajos 8-9 mēnešos, lai nodrošinātu to, ka mēs kā parlaments kopā ar komisiju varētu uh, spērt nākamos soļus pretīm Varšavas sanāksmē, varbūt mums vajadzētu domāt par to, kā mēs varētu izveidot papildu tīklu varbūt, iesaistot nozars pārstāvis, vides komitejas, kuras darbojas ar klimata jautājumiem, lai varētu sagatavoties nākamajai sanāksmē. Tātad runāju par cilvēku iesaisti Mēs nevaram gluži vienkārši gaidīt līdz novembrim un tad nākt klajā ar kādu rezolūciju. Tātad šī rezolūcija būs parlamenta mandāts, un mums darbs ir jāuzsāk agrāk, mums ir intensīvāk par to jādomā. Un es ceru, ka um, kolēģi varēs man palīdzēt virzieties pretim šīm plānām, apziņo, apzinoties, ka uh, mērķi ir ambiciozi, bet tiem ir jābūt realistiskiem attiecībā uz klimatu politiku. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Mums vēl ir dažas minūtes pieejams, bet gan nepārāk daudz, jo ceļā jau ir Ētingera kungs. Kara Vāljo kundze. Paldies, es biju delegācijas locekle un patiesi, kā jau tika teikts, tad galvenie. Uh, lēmumi bija šis otrais periods Kyoto protokola, un tāpat tika pieņemta lēmuma par klimata finansējumu. Uh, uh, palīdzēja arī apvienotās karalists un Vācijas paziņojumu par attīstības valstu finansējumu. Un ierunājam par uh, Kyoto protokolu attīstību nav uh, Eh, daudz jaunu papildinājumu saturis, galvenokārt ir runāts par kalendāru un par eh, nākotnes darbu. Lietas vēl joprojām ir diezgan atvērtas un Durbāns platformai nav daudz satura, un tas rada Eiropai iespēju eh, virzīties uz priekšu un iekļaut šajā Durbānas platformā lietas, kas ir svarīgas mums. Uh, Mēs esam teikuši, ka Kyoto protokols ļoti koncentrējās uz klimata bažām, bet tas neņem vērā uh, industriālās konkurences aspektus. Mēs varētu iek, izveidot šādu modeli, kur tiktu ņemta vērā arī uh, rūpnieciskā konkurence, uh, klimata bažas un arī piegāžu drošība un ir svarīgi, lai komisija kopā ar Eiropas parlamentu e, ir sagatavojusies un lai nākam, šis nākamās divas uh, kop sanāksmes notiek Eiropā, un mums vajadzētu pieņemt uh, lēmumus, kas atspoguļot, kas ir svarīgs mūsu ekonomikai. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Lūdzu, nerunājiet ilgāk par diviem, divām minūtēm. Jordans kunga, kundze. Es nerunāšu par. Un aprei. Nu jā, jo galu galā jāskatās nākotni, kā tas viss turpināsies. Nu, parasti, protams, kā parlamentā mēs šo jautājumu izskatām vēlreiz gada beigās, tad sagatavojam rezolūciju un tam līdzīgi. Bet uzskatu, ka tas jau jāsāk sagatavot šobrīd. Un tādēļ arī jūs priekšsēdētiešie šobrīd arī lūkšu, lai jūs pat tiešām parlamentā panāktu to, ka mēs arī parlamentā absolūti skatāmies Kā tad uh, saskaņot šo jautājumu starp uh, ITRE komiteju un vidas komiteju? Galu galā te vienmēr ir kaut kāds, zinām, tāds konflikts, bet te vajadzētu tomēr tad to abus resursus apkopot un sagatavot rezolūciju. Hola, kolēģi. Paldies, saku priekšādē, tas patiesībā ir politisko grupu ziņā gan. Elmer kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šķiet, ka mēs esam aizmirsuši realitāti, un realitāte ir tāda, ka visā pasaulē pašlaik ir 1200 jaunu, ir paredzēti 12 tūkstoši jaunu energostaciju, kas darbojas uz ogļu pamata. Un visas šajā jomā noteikti tikai ekspertu sarunas, un pārējā sabiedrība nav iesaistīta, neviens vairs tajā nav ieinteresēts, neviens vairs netic lietām. Uh, um, IPCC uh, mums informē, ka 17 gadu laikā nav bijusi nekāda būtiskā temperatūras paaugstināšanās pasaulē. Cik ilgi mēs šā turpināsim? Un ja mūsu apņemšanās samazināt CO2 izmešus ir nopietna, vai mums nevajadzētu tad runāt arī par tām 20 tūkstošu tonnām, kuras rada mūsu parlamenta ceļošana no Briseles uz Strasbūru? Un es domāju, ka mēs samazinātu vēl vairāk CO2 divi emisijas, ja mēs beigtu sūtīt šīs komitejas locekļus visādiem pasākumiem visā pasaulē. Paldies, saka priekšsēdētāja Prodīkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mums vajadzēs pilnībā pārdomāt mūsu nostāju, jo Kyoto protokols vēl joprojām formāli ir spēkā, bet uh, ir valstis, kas to nepieņem un nav tā daļa. Mums ir jāveic tāds vispārējais dabas novērojums, jo Kyoto protokols neņem vērā um, uh, šo Balī deklarāciju. Ja mēs patiešām uzsākam diskusijas, mums ir uh, Eh, jākoncentrējas uz to. Tam vajadzētu būt izējas punktam jebkāda veida eh, vispasaules vienošanai. Un, ja nav šādas vienošanās, tad mums ir nepieciešams plāns B. Acīm redzam, globāla vienošanās ir plāns A, bet ja mēs to nevaram panākt, tādā gadījumā mums ir jāpadomā arī par plānu B. Bet plāns A, ja Balī deklarācija neiz, nekļūst par politiskiem nolūkiem, tad mēs neko nepanāksim. Odīkums, paldies priekšsēdētāji, vēlos atbalstīt mūsu kolēģis Karvājo priek, priekšlikumu jāorganizē politisks debats par šo tēmatu. Mēs ļoti labi redzam, balsojot par mūsu ziņām, vai tad būtu runa par atjaunīgo enerģiju vai par uh, transporta līdzekļiem, līnijas nav viennozīmīgas. Un es domāju, Eiropas Savienības politiskās līnijas vēl ir jārod. Eh, arī iepriekšējā sasaukumā bija deputāts un politika 2020 eh, tika uh, pārtraukta uh, parlamenta spiediena dēļ. Tagad mums gaida 2014. gada vēlēšanas. Uh, Visiem dokumentiem, visam ir jābūt eh, uz politisko debašu galda nākošajām vēlēšanām, lai nākošais parlaments komisija sagatavotu Eiropas senības politisko līniju, jeb nostāju. Un te es piekrītu pilnīgi iepriekšējiem runātējiem, ka tur vēl daudz darāmā. Un te jādomā arī par Eiropas Savienības vietu pasaulē un par mūsu uzņēmumu konkrēta spēja. Es pilnīgi piekrītu tam, ka jāorganizē šīs politiskās debatas. Paldies. Grācer, kolega Diedes, odjamo. Paldies, Odī kungam. Tagad sveicam mūsu vidū komisāru Otingeru kungu. Viņš tikmēr ir eh, ieradies. Pateicos visiem kolēģiem, kas eh, snieguši savu ieguldījumu sniedzot informāciju par eh, sanākšanu Dohā. Un tagad vārds Otingeru kungam lūdzu. Bene, diamo allora a nome, do, a nome della Commissione. Labi. Sveic, tad mūsu komitejas vārdā komisāru Atingeru. Viņš ir atbildīgais par enerģijas jautājumiem. Un viņš pastāstīs, protams, ko jau viņš ir paveicis un ko viņš plāno vēl darīt kopā ar mums. Lūdzu, jums vārds. Cenītā priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, deputāti. Vispirms vēlos pateikties par šodienas um, piedāvāto sarunu. Lai tam mēs vispār jau konkrētai runātu par direktīvas priekšlikumu, ka jūs pirmkārt jau nobalsojat un atbalstījāt direktīvas priekšlikumu par nafts un gāzes ieguvi atklātā jūrā. Tas ir ļoti svarīgs jautājums gan no vidas aizsardzības viedokļa, apzinoties, ka Nafts uh, eh, ieguva notiek arī mūsu teritoriālajos ūdeņos, Ziemeļjūrā, Vidusjūrā un arī Melnajā jūrā. Un tas viss prasa, lai mēs nodrošinātu absolūti drošas tehnoloģijas un attiecīgi, lai arī novērstu iespējamo avāriju situācijas. Nu, tas ir, manuprāt, absolūti svarīgs solis, lai mēs vēl tālāk virzītos kopējā Eiropas energotirgū un Eiropas vides kopējās politikas īstenošanā. Tādēļ paldies jums, arī visiem šeit komitē un īpaši kolēģiem, kas bija uzņēmušies vadošo lomu. Kas tad ir svarīgākie darbi šogad? Mēs vēlamies, lai Mēs šīs intereses varam arī no 2020. gada pacelt arī uz 30. gadu. Katreiz, kad es risinu sarunas ar energo jautājumu politiķiem un attiecīgi privāto sektoru, viņi norāda, ka te ir nepieciešams daudz laika, lai varētu nodrošināt arī saulēcīgu plānošanu un drošību. Mēs nevaram jau šobrīd teikt, ka vai viss pilnībā 2020 mēķi tiks eh, sagatavot, nu, ievērot. Nu, mēs visu laiku uz to virzāmies, un mūs arī pārskata regulārie ziņojumi uz to norāda. Vienlaiks tomēr ir arī tāds jau pienācis laiks domāt arī par Eiropas energo stratēģiju un Eiropas klimata aizsardzības stratēģiju arī pēc 2020. gada. Ja šā stratēģijas nav, tad arī var teikt, ka jau mēs pieliekam punktu uh, līdzinējai kopējai klimata pārmaiņu politikai un enerģētikas politikai, tad paliks tikai fragmentēti tirgi, attīstības uh, at, mm, tendences un atšķirības, nopietnas attīstības atšķirības atjaunojumu energoresursu attīstībā un arī CO2 iesmiešu samazināšanā. Līdz ar to komisija ir sagatavojusi jaunu zaļo grāmatu un ir plānots arī mm, tieši pēc nedēļas to arī publicēt un tālāk arī organizēt arī apspriešanu. Es un mana kolēģe Heidegārdas kundze šeit ir arī uzdevuši vairākus jautājumus, piedāvājumu diskusijām, arī sarunām ar parlamentu. Mēs vēlamies balstoties uz līdzinējiem arī, protams, struktūrām, uh, plānoto neformālo ministru sanāksmi Dublinā pēc lieldienām. Tāpat arī enerģētikas padoms un vides padomis ietvaros arī tad um, panāk šo jautājumu bet tālāk virzīšanu un nāk gada beigās klajā ar reāliem jau likumdošanas priekšlikumiem. Pirmkārt, ir skaidrs, ka mums ir jānosaka visi trīs lielie mērķi - CO2 emisiju samazinājuma mērķis, tālāk arī mērķis atjaunojama energoresursu ieviešanai un tālāk mērķis energoefektivitātei. Zaļā grāmata runā tieši par šiem visiem mērķiem, kas ir savstarpēji pielīdzināmi un nodrošina arī, pirmkārt, energopiegādes drošību, ilgtspējību un samaksājamību. Tas, ka mēs varam par to reāli arī samaksāt, to atļauties. Gan gāzes patēriņu, gan arī elektroenerģijas ieguvi. Nav vispār apstrīdams, ka, ja mēs runājam par šo arī samazinājumu par ir samazinājusi par 80% CO2 emisijām, tad pirmkārt jau mēs runājam par 20% uh, samazinājums, un tālākais arī pēc 2030. gadā mums jānosprauž vēl ambiciozāku mēķi. Jautājums gan ir cits. Vai mums ir jāizsaka kāds īpašs mēķis atjaunojumiem energoresursiem? Šajā jautājumā esmu atvērts. Es uzskatu, ka mūsu energopolitikai jāpanāk daudz vairāk nekā vienkārši CO2 emisiju samazinājums. Tas, protams, ļoti svarīgi, bet tam ar to nepietiek. Te ir jauna arī par inovācijām, jaunām tehnoloģijām. Tieši tādēļ. Mēs runājam arī par to, kādā veidā mēs turpmāk izmantosim jaunomās energoresursus, no solārās enerģijas, vēja, ūdens, siltumsūkņus, biotermīskie spēki. Tas viss ir kuru mēs varam izmantot. Piemēram, Skotijā, Francijā tas šobrīd ir ļoti nozīmīgs jautājums. kāda būs šī atjaunojama energoresursa un to mērķis? Vai tas būs kaut kāds vispārējais mērķis, vai transporta mērķis, vai elektrības mērķis. Nu, te es būtu ļoti interesēts dzirdēt arī jūsu arī atsauksmes pēdējo jautājumu, par pēdējo jautājumu arī turpmāko mēnešu laikā. 2007. gadā tu atbalstīji šos līdzinājus mērķus visas dalībvalstis. Kā tad panāksim, ka tu atbalstīsi ar 28 dalībvalstis? Kā mēs nodrošinām integrāciju? Un kā nodrošinām, lai parlamentā būtu absolūti lielākais vairākuma atbalsts? Tas nozīmē, ka 13. gadā, nākot klāt šo jauno priekšlikumu, mēs varēsim piedāvāt arī tādu jautājumu, kas būs jāsāk izskatīt jaunajam parlamentam 14. gadā. Tad 14. gadā pēc parlamenta vēlēšanām. Lai mums tiešām arī izdotos jau 15. gadā runāt tālāk par mērķiem 30. gadam. Tas ir tiešām šobrīd politiski pats svarīgākais jautājums, kur mēs apvienojam tieši um, klimata pārmaiņu politiku un arī energopolitiku. Klimata pārmaiņu politika, klimata aizsardzības politika, energopolitika, tas vienmēr ir vienā elpas vilcienā. Mēs te katrā ziņā arī to nenodalām. Bet, nu, vienu puses energopolitika, protams, nav pakalpotāja e, klimata pārmaiņām. Tā ir neatkarīga politika, Un te ir ļoti daudz citu valstu spēlētāju iesaistīti, protams, ekonomika un visi ekonomiskie spēlētāji, un tas ir globālā mērogā. Mēs vēlamies, lai enerģētikas iekšējais tirgus un Eiropas likumdošanas īstenošana, iekšē tirgus nodrošināšana kļūst patiešām tāds absolūti svarīga prioritāte. Mēs uzskatām, ka tirgus izveide. Jautājums par to, kāda veida nacionāla iejaukšanās būtu pieļaujama, ja mēs runāsim tālāk par absolūti iekšējo tirgus izveidi. Un komisija no savas puses piedāvās vadlīnijas, un tur būs ļoti svarīgi ievērot arī visas konkurences tiesības, un, un tam visam tad ir jāskatās kopsakarībās. Kāds būs šis tirgus dizains, kā mēs to veidosim? Nu, šis tirgus dizains, zinām, var arī tāda atkāpšanās vienkārši no iekšē tirgus noteikumiem. Te parasti ir brīvās tirgus roka, pieprasījums piedāvājums, viss tur tiek sakārtots pats par sevi, un īstenībā valsts nekādā veidā neiejaucas, ne arī pašvaldības. Nav šāda tiešā vai netiešā iejaukšanās ar finanšu kaut kādu atbalstu. Nedz arī kaut kāda profesionālā eksperta līmeņa atzīšana vai virzīšana speciālos jautājumos. Bet Mēs ļoti labi zinām, ka, ja tas paliek tā, tad nekādas investīcijas tur nenotiek, jo atjaunojamo energoresursu iegūs veidi nav konkurētspējīgi. Te ir jautājums par to, ka mēs iedām šo papildus rezervus uzkrāšanu, piemēram, gāzes rezervēm, un, piemēram, apvienotā karaliste, kas izmanto jaunas kodola reakcijas, kas iespējams arī nodrošinās arī šeit arī elektro tarifu iesaldēšanu nākošajiem 30 gadiem. Bet, nu, vai tas izdosies, ir jāskatās, jāpanāk, ka mums ir skaidrs vadlīnijas. Es un jūs pašas arī, tas ir bijis tāds konkrēts priekšlikums, un tas ir liels jautājums. Tālāk mēs vēlamies arī vēl nodrošināt konverģenci starp nacionāliem attīstības jeb atbalsta pasākumiem. Vedot atjaunumu energoresursu mm, pieredzi, nu, te ir gan pozitīva, gan negatīva pieredze. Te nav runa par tikai to, ka mēs visu salīdzinām Eiropas līmenī. Ir arī tādi pie pasākumi, kurus mēs skaidri redzam, te ir kopējās Eiropas atziņas, un tas kalpo kā tāds pamats arī turpmākajiem nacionālajiem pasākumiem. pēdējā nedēļa laikā. Esmu arī daudz dzirdējis tīri saņēmis nopietnu kritiku par likumdošanas izmaiņām Spānijā. Tur ir bijušas diezgan skaidrs regulētas cenas, tur ir bijušas arī investīcijas, tātad tirgus dalībnieki, tātad ir bijuši arī nopietni zaudējumi. 29 miljardu eiro apjomā elektrības tirgū. Vēlreiz, ka mēs runājam par solāro parku izveidi. Un te bija runa par to, ka nevis uzreiz tiek nogriezts finansējums un atbalsts plānotajiem parkiem, bet jau ievestējiem, uzbūvētajiem parkiem. Šādā situācijā, protams, investori uzskata, ka tas nav vispār iespējami kaut kādā veidā tālāk turpināt darbu Spānijā. Tad ir citas valstis, kas skaidri arī to signalizē. Šāda atpakaļējoša datumu lēmumu pieņemšana nav pieņemama. Tādēļ Vācija, piemēram, ir bijuši arī šāds debats par to, ka nevar pieņemt lēmumus par subsīdiju un dotāciju atraušanu jau uzbūvētām lietām, lēmumos un struktūrās, kas iepriekš ar to rēķinājās. Ja ir kaut kas tāds notiek, tad tur absolūti tiek zaudēta uzticamība. Jūs atbaidat finanšu investorus. Arī banks vairs nevēlas to kreditēt. Tas visā Eiropā tad rada ļoti nopietnu apdraudējumu. Tas sagrauj mūsu reputāciju, lai gan tieši energo nozarei ir absolūti svarīgi papildus piesaistīt jaunas investīcijas, gan jaunu produktu attīstībā, arī energoresursu uzla efektivitātes uzlabošanā, jaunu tīklu izbūvē. Un tad, ja mēs vēlamies, lai šā gada otrajā kvartālā mēs piedāvātu arī šeit jaunu pētniecības, arī pētījumu datus. Pagājušā gada laikā mēs esam arī runājuši par mūsu ITER piedāvāt um, risinājumiem arī jau nākošajam septiņu gadu periodam. Un vēl pēdējais, droši vien būtu vēl kaut kas daudz man sākstāms, bet šobrīd vairāk neko varbūt laika dēļ daudz neteikšu. Ja mēs skatāmies nākotnē, plānotie stresa testi uh, kodolspēkstacijām, atomspēkstacijām, nu tā rezultātā maijā mēs vēlamies atkal piedāvāt jaunu direktīvu par kodolu spēkstaciju drošību. Uh, Tur mēs nosakam materiālos standarts, tāpat arī atsevišķus priekšlikumus tam, kādā veidā tiek nodrošināta un ievērot arī uzraudzības iestāžu neatkarība. Un tāpat arī mēs vēlamies no, atrunāt jautājumus par to, kāds iespējams zaudējumi varētu būt kodolspēkstacijām. Un kāds ir atbildība kas uzņem šo atbildību. Nozares eh, atšķirības ir diezgan lielas dalību valstu starpā. Tā kā mums jāskatās, vai ir iespējas šeit ar līgumu pamatu nodrošināt arī zināmas garantijas. Tā kā te ir absolūti skaidra, uh, um, ja mēs atrodam, kas par ko atbildi, tas arī rada skaidrāks iekšējās konkurences noteikumus. Nu, tie ir tie svarīgākie šobrīd aktuālie akcenti, kas veido mūsu darba kārtību, un tagad esmu gatavs arī, arī vēlāk jums par šiem daudziem jautājumiem vēl papildus tad stāstīt ne tikai par tām aktualitātēm, bet arī vēlreiz arī jau par visu šo lielo virzību 2030. gadu, un tālāk arī sakot jūsu politiskajām norādēm. Paldies! Grācija, komisārio. Paldies, komisāra kungs. Es redzu, ka daudz pieteikušies izteikties. Es gribētu visiem ļaut izteikties, taču lūkšu jūs ievērot jūsu um, uzstāšanās uh, laiku. Tātad trīs minūtes Kastīļo kundze, Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsādātā. Paldies, komisāra kungs. Esat sveicināti šai komitejā, šī ir jūsu komiteja. Esam ļoti priecīgi par to, ka esat mūsu viesis. Jūs sākāt ar ko tādu, kas bija pavisam skaidri jāpaziņo. Proti, enerģētikas politika ir enerģētikas politika. Tā nav klimata apkar izmaiņa apkarošanas politika enerģētikas politika varētu sniegt savu ieguldījumu siltumnīca efekti izraisošo gāzu izmešu samazināšanā, taču bieži, bieži vien, es to saku tāpēc, ka es tiešām tā uzskatu, enerģētikas politika ir kļūst par klimata izmaiņu apkarošanas politikas ķilnieci. It kā enerģētikas politikas pamatmērķis būtu samazināt emisijas. Jā, tā var sniegt savu ieguldījumu, tomēr enerģētikas politikai ir jāskatās arī uz energodrošību, uz infrastruktūrām, jaunu e, enerģijas avotu izstrādi, inovācijām un tehnoloģijām tā tālāk. Tāpēc es uzskatu, ir daudz vienkāršāk saprast, par ko ir runa, ja šo aspektu paturam prātā. Taču īstenībā notiek kas pavisam pretējs. Tāpat, ja mēs runājam par sociālo politiku, jāatceras, ka enerģētikas politika būs arī sociālā politika, ja nebūs e- elektroenerģijas vai arī, ja kāds uzņēmums nevar darboties elektrības trūkuma dēļ vai arī, ja transports nedarbojas. Skaidrs, ka tas viss ietekmē sociālo politiku. Ja jūs domājat par lielajām ekonomikas sekām un attīstību, tad, protams, ka enerģētikas politika ir būtiska loma sociālajā politikā. Mums šai parlamentu sasaukumā nav atlicis daudz laika. Un par ziņojumiem diskusijas norisināsies pēc vasaras pārtraukuma, taču ņemot vērā pašreizējo situāciju un šo plānu skaidri nospraust ceļu uz priekšu enerģētikas politikai, nevis jebkādai politikai. Kādas ir jūs prognās par komisijas priekšlikumiem? Pavisam īsi jūs runājat par zaļo grāmatu, par eh, to, ka tiks izvērtēta atomdrošības direktīva. Būtu labi zināt, ar kādiem priekšlikumiem komisija ir paredzējusi nākt klajā. Iespējams, ka to būtu vērts skatīt pavas uh, rudenī. Paldies, Pilāra Tereza Madurelu. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs Kunde, vēlos uh, jums pateikties, ka esat mūsu komitejas viešņa. Man ir tikai daži komentāri, pavisam īsi. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs balsojam par enerģētikas infrastruktūru vadlīnijām. Vadlī Tere Kampas kungs bija mūsu referents, viņš ieguldīja lielu darbu, lai tuvinātu Eiropadomas un parlamenta nostājas. Šī ir ļoti būtiska tēma. Jāsamazina termiņi jaunajām enerģētikas infrastruktūram un jāizskata arī jaunie kopējās Eiropas intereses projekti. Un tāpat ir jānodrošina, ka šie projekti ir finansējumi no Connecting Europe mehānisma, Eiropas Savienošanas mehānisma. Enerģijas infrastruktūra budžets patiesībā ir samazināts par veselu pusi. Līdz ar to mums bija jāizšķiras, kāds ir mūsu pielets, un mēs nevarējām finansēt visus Eiropas Savienībā identificētos projektus. Tāpēc, komisāra kungs, mūsu partija ir pret dažiem labiem padomis argument, izvirzītiem argumentiem. Mēs tā sakot tiekam izslēgti no Connecting Europe. Vadlīnijās ir izvirzīti projekti, kas, uz kuriem var attiecināt Eiropas finansējumu taču mēs noteicam arī valsts uh, finansējumu apjomu un sadarbības ar projektiem apjomu. Es ceru, ka komisija palīdzēs atvieglot sarunas uh, starp padomi un parlamentu šai ziņa. Un uh, tālāk komentārs par 2030. gada enerģētikas pakotni un atjaunīgās enerģijas avotu Uh, pakotne. Esmu pārliecināta, ka mums jāturpina darbs pie šī temata, lai noteiktu saistošus konkrētus kritērijus. Trīs rādītāji 2020. gadam. Vienīgais, kas vēl netika sasniegts, ir tieši tas, kas nebija saistoši, un tā, tās, tā nav nekāda nejaušība. Mūsu grupa iestājas par mērķiem, vēlas tos aizsargāt. Mēs par tiem jau sen iestājāmies, mēs vēlamies tos padarīt par saistošiem. Mēs nevēlamies justies tā, it kā mēs strādātu vienkārši klimata izmaiņu eh, novēršanas jomā, nevis lai nodrošinātu efektīvu enerģiju. Paldies, Terēs Turmes kungs! Paldies, es domāju, jūs ļoti pareizi arī norādat to, vai vispār kāds varēs atļauties samaksāt. Jūs paskatieties, kas notiek. Kāds ir izmaksas? Naftas un gāzes cenas kopš 2000. gada ir daudz straujāk kāpušas nekā um, ličinās elektrības cenas. Bet vēl mums ir jāskatās, kas notiek mājasemniecībās viņas tērē arvien daudz vairāk nekā, piemēram, degvielai un siltumam nekā elektroenerģijai. Bet te vajadzētu godīgi to visu izanalizēt. Tātad mēs Eiropā nespējam ietekmēt īsti naftas cenas. Gāzes cenas, nu jūs varat domāt to no dažas slānekļās un tam līdzīgi, bet tas nekādā ziņā dabas gāzes cenas īsti nespēs Mm, īsnībā ietekmēt. Tad vienīgais, kur mēs varam kaut kur varam ietekmēt, ir doma tikai par apjomu. Un tieši krīzes situācijās, kur mums ir jāskatās, kā mēs varam energoefektivitāti visvairāk sekmēt, tas ir pats pats svarīgākais šobrīd. Te mēs varam reāli un diezgan strauji samazināt arī izmaksas. Un pārējais man tiešām pārsteidz tas. Uh, Mēs runājam par eirozonas un vispār Eiropas vājumu. Neviens nerunā par to šobrīd, par to, ka 4% no IKP šobrīd tiek iztērēt, lai iepirktu gāzi un naftu. Bet 2000. gadā mēs darām tikai 1%. Tā kā ja mēs nodrošinātu, ka mēs samazinām gāzes cenas Eiropā un arī vispārējās globālās cenas, Te mēs zinām 400 miljardus eiro, kurus mēs katru gadu tērējam, lai iepirktu arī daudzos arī um, ogles un naftu un, un arī tālāk urānu, kas nepieciešams kā kodola. Tas ir absolūti neiespējamais. Tātad 120 miljardi, kurus mēs ķerējam, tērējam arī iepērkot šos resursus no Ķīnas. Uh, Un nemaz nerunāt par to, ka mums ir milzīgi energo tiesniecības deficīts uz, jau iekrāts. Tā kā energoefektīvitāte šobrīd ir vienīgais īsti risinājums, kas ļoti strauji risināt šo situāciju. Un tad vēl par vienotiem spēles noteikumiem. Šobrīd tas nav spēkā vēl, jo CO2 emisijas ir pārāk mm, lētas, un otrs arī salāra iekārtas, kur mums ir arī, mums ir arī atsevišķi gan dotācijas. Mm, Solāra energo, solāro parku izveidē, bet ne tik daudz arī vēja parku izveidē, piemēram. Mēs redzam, Fukušim, protams, radīja simtiem miljārdu eiro zaudējumus Japānā. Nākotnē, ja mēs gribētu nodrošināt vienotus spēkus, um, uh, spēles laukumu, tad arī mums būtu jādomā par atomu kodola spēkstacijām. Uh, ka te būtu jāparedz arī iespējamie šādi milzīgie mega zaudējumi, ko viņi rada iespējamā avārija. Kur mums jāskatās, kādā veidā tad mēs varam arī nodrošināt šo atbildības uzņemšanos. Viens ir atbildība tādā noprat, izpratnē, kā jūs sakāt, ļoti liels, uh, vispārējais atbildības izpratne, nevis tikai vienkārši kā kompensācija izmaksa uh, atsevišķiem cietušajiem. Tur un vajadzētu varbūt precizēt to. Paldies. Čičester, prego. Paldies, vārds ar Čičester kungam uz trim minūtēm. Madam. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināts, komisāra kungs, esam gandrīz jūs šeit redzēt. This... Pirms kāda brīža šī, komis, šī komiteja pieņēma grozījumu, aicinot komisiju uh, pozitīvāk soļus spērt ātuma ele, elektroenerģijas veicināšanai. Nu, te es, protams, neatsaucos uz kolēģi negatīvajiem uh, izteikumiem. Es te runāju par Turmes kungu. Turmes kungs. Uh, Tas ir mans uzstāšanās laiks. Tātad, ko jūs esat darījuši, saņemot šo grozījumu? Paldies, Čečistar kungs, turpina priekšsēdētāji. Zavēles kundze, lūdzu. Επειδή πήρα θάρρος από αυτά που είπε ο Κλόντ. Tā kā mani iedrošināja Kloda sacītais, uh, tad es arī varu teikt, ka enerģija Eiropā izmaksā pārāk daudz, tāpēc mums vajadzētu izmantot mūsu pašu vietējos resursus. Eksports izmaksā par dārgu, lai kāds uh, enerģijas uh, tips tas būtu. Jūs redzat, ka turmēs kungs, kurš pārstāv zaļos, arī pauž savas bažas par naftas un uh, citu enerģijas avotu eksportu, uh, tas izmaksā dārgi. Mēs arī atbalstām zāļos taiziņā, ka vēlamies izmantot mūsu pašu vietējos resursus, lai izvairītos no nesprātīgām zāļo reakcijām. Paldies, komisārkungs! Paldies, Zavēlas kundze, saka priekšstādātājs, mūsu kolēģi Jordāna. Sariu, kar res skrbi za kontinuiran Paldies, vēlos vispirms pateikties jums, godātais komisār, par to, ka jūs visu laiku tiešām uzturat šo dialogu ar Eiropas parlamentu. Mēs visi ar lielu nepacietību gaidām šo zaļo grāmatu, un šodien jūs arī piemēnējāt, ka jūs arī te runāsiet par tālāko politiku racionalizāciju. Mums jādomā par mūsu tālāko mēķu attīstību. Skaidrs, ka mums ir jānosaka ļoti skaidri mērķi, bet šobrīd jā sistēma ir pārāk sarežģīta. Enerģetikas jomā Te vajadzētu tomēr arī skatīties arī uz pāriem citiem pilāriem, ne tikai uz vidi un klimatu pārmaiņām, bet arī uz sociālajiem jautājumiem. Un otrkārt, energo cenas. Te jau ko kolēģi arī teica. Mēs skatāmies arī par enerģētikas izmaksām Eiropā un citās pasaules daļās. Tas ir daudz reiz vairāk nekā ASV, piemēram. Man interesē, vai jūs zaļās grāmatas ietvaros arī paredz kaut kādus pasākumus šajā ziņā, tieši lai samazinātu energo cenas. Un vēl, man arī interesē, vai jūs esat domājuši par B plānu gadījumā, ja mēs nepanāksim vienošanos klimata sarunās līdz 2030. gadam. Paldies! Tomsons kundze, lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlos jūs sveikt mūsu vidū, komisāra kungs. Es domāju, jūs mums sniedzāt vērtīgu informāciju. Man ir jautājums, jūs sacījāt, ka enerģijai būtu jābūt samaksājumai. Uh, Katram pašam būtu jāmaksā par savu enerģiju. Taču mums Eiropā ir problēma ar enerģijas trūkumu. Es domāju, ka enerģijas cenas ir atkarīgas no tā, kur jūs dzīvojat. Man Kopenhāgenā apkuri ļoti lēta, varbūt pat lētāk nekā ASV. Varētu minēt vēl citus piemērus Eiropā. Taču pirms trijām nedēļām uh, cilvēki iznākuši ielās pie Bulgārijas parlamenta, tāpēc, ka enerģētikas e, cenas bija pārāk dārgas, un es pagājuši gadu biju Ungārijā, un uzdevu jautājumu, kas ir vissvarīgākā politika, tad viņi teica, ka ir runa tieši par apkuru, un ziemā 50% no saviem ienākumiem cilvēku maksā par apkuri. Un tāpēc mans jautājums, vai mēs efektīvi varētu risināt Eiropas līmenī šo enerģijas iztrūkumu problēmu. Un vai jūs domājat, ka kāda enerģijas stratēģija saistībā ar šo lietu, tā skaitā ar enerģijas trūkuma definīciju, būtu izstrādājumi un vai jūs apņemtos to izstrādāt līdz sasaukumu, līdz jūsu mandātu beigām? Vēl viena lieta, ko gribēju jautāt, ir par zaļo grāmatu. No jūsu sacītā saprat, ka kopīgai Eiropas enerģētikas politikai būtu jābalstās uz saistošiem mērķiem. Citā tas nedarbojas. Mēs redzam saistošo mērķi 2020 attiecībā uz atjaunīgo enerģiju savotu jomu tas darbojas, taču uz energoefektīvi tas nedarbojas. Un tagad mēs aicinātu en, ievērot energoefektivitāti. Vai būs kāds uh, saistošu mērķi attiecībā uz energoefektivitāti priekšlikumā 2030. gadam. Paldies! Prodīkungs lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī komisāru kungam par to, ka viņš ir mūsu viesis. Esam vienmēr gandarīti jūs šeit redzēt. Nesen mēs skatījām subsīdiju sistēmu fosiliem uh, enerģijas avotiem. Uh, šīs subsidijas ievērojams. Nesen um, jūs ņem, mm, pieņemat uh, pasākumus attiecībā uz fosilā kurināmā izmantošanu. Kā tas īsti ir saskaņojums ar atjaunīgo enerģijas avotu veicināšanu? Otrakārt, būs jāizteno plašas investīcijas gan energoefektivitātei, gan uh, atjaunīgajos enerģijas avotos. Uh, Un mēs neesam runājuši vēl par finanšu resursiem. Komisārkungs. Parlaments visnotaļ iestājas par eiro obligācijām, jo šādā veidā mums, mūsu rīcībā var būt finanšu resursi, kurus var izmantot. Un tos tūlīt pat var izmantot, lai risinātu ekonomisko krīzi. Turklāt tās būs tādas investīcijas, kas nepazūd. Līdz ar to lūkšu jūs cīnīties arī šajā frontē. Paldies, Prodīkungs, saka priekšsēdāt. Mekas kundze. Jā, dank u, komisāris. Uh, ik heb een. Uh, Paldies, komisāra kungs. Man ir pāris jautājumi. Pirmkārt, man šķiet, uh, ir plašs uh, valsts atbalsts, kas tiek slēpts, jo īpaši attiecībā uz fosilo kurinamu. Turklāt fosilā enerģija jau diezgan uh, lēti izmaksā salīdzinot ar citiem enerģijas avotiem. Tad ko jūs, komisārs, esat paredzējis darīt ar šo valsts tiešo vai netiešo atbalstu? Vai paredzēts tam pielikt punktu un kā to paredzēts darīt? Otrais jautājums. Connecting Europe instruments mm, saņem daudz lielāku finansējumu daudzgad finanšu schēmā. Vai varētu izskatīt iespēju izveidot smart grid, viedot tīklu, enerģija, izmantojot citu instrumentu, nevis tikai šo uh, Connecting Europe Facility, piemēram, attiecībā uz dzelzceļu. Vai jūs esat paredzējis izskatīt šo lietu? Un vēl viena lieta vairāk no mūsu kolēģiem runāja par energoefektivitāti energoefektivitātes analīzes kontekstā ir vērts domāt arī par nabadzību, attiet, piemēram, izmantojot elektroenerģiju. Es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt iespēju visiem ražot savu enerģiju, izmantojot dažādus uh, līdzekļus, individuāls vai personīgus. Tā tomēr ir iespēja, kas, uh, ko nedrīkst atstāt neizmantot. Paldies, Kelīkungs! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāra kungam! Uh, Es vienmēr lielu interesi viņā klausos. Viņš uh, liecina par uh, inteliģenci un praktisku pieeju. Viņš nāks klajā diviem interesantiem komentāriem. Iespējams, ka, mm, lai tiem nāk klajā, bija vajadzīga zināma drosme, tas attiec uz CO2 izmešiem. Un turklāt uh, otrais komentārs, ka Atjaunīgās enerģijas vēl nav konkurētspējas. Eiropa ir nonākusi krīzes situācijā, ir nepieciešama izaugsme un darbieta izaugsme. Un cilvēkiem ir vienkārši jāapzinās šis fakts. Tomēr es uzskatu, ka Turmesa kunga paustais komentārs ir būtisks. Daudz, kas ir darāms energoefektivitātes jomā, daudz vairāk ir darāms nekā līdz šīm. Piemērs manā valstī ķeltu tīģeris, viņa lēciena augstumos netika paredzēts gana daudz energoefektivitātei, un viņi par enerģiju maksā vairāk nekā par jebko citu. Varbūt saistošs mērķis valsts, tad, kas varētu par 30, 40, 50% samazināt šos izdevumus atkarībā no uh, galvenā enerģijas avota, pat tad, ja šīm ēkām būtu jāpāriet, piemēram, uz gāzes apkurt. Turklāt man bija tas gods izstrādāt uh, eh, atzinumu Regi komiteja par zilo izaugsmi. Un uh, jūrai piekrīt liels potenciāls, var izmantot paisumu bēgumu enerģiju, eh, vēja enerģiju. Un jautājums, kā to var izmantot nākotnē un kā šī enerģijas avota būtu konkurētspējīga, tā ir pat galvenā lieta. Turklāt daudzas izpē, daudzu izpēc uzņēmumu jums pastāstīs, ka ar tehnoloģisko attīstību tagad ir atklāti tādi. Uh, klājumi, ar eh, Eiropas ūdeņos, kur ir eh, daudz eh, potenciāla. Es gribētu zināt komisāru viedokli par to. Paldies, Kelī kungs, turpina priekšsēdētāji. Nīblers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man arī prieks jūs šeit mūsu komitejā, komisāra kungs. Un prieks dzirdēt arī, ka jūs vienmēr skatāties daudz vairāk nekā tik aktualitātes. Tad jūs runājat šodien arī par nākotni. Nākošanai, protams, arī jūs runājat arī par to, ka jau mums piedāvāsit zaļo grāmatu par nākotni, par tālākiem mērķiem arī 2030. gadam. Ar to arī saistās pirmais jautājums. Jūs domājat par nākotni, varat arī uzmanīgs domāt, skatīties, no kurienes tad viss tas lai rodas. Mums iepriekš bija nacionālajie monopoli. Mums bija viens Tad arī jaunais um, priešlikums, viens arī bija pirmā un otrā, trešā energo un iekšē tirgus patiesā izveida, tirgus liberalizācija. Tagad jūs runājat par konkurences un noteikumu izstrādi un arī par tālāko attīstību. Tas viss ir, protams, ļoti labi, bet vienāks tas arī tā ir tāda tikai starpvaldību integrācija. Es tomēr arī gribētu dzirdēt, kā tad īsti izskatās šī tirgus liberalizācija. Vai tas var teikt, kad ir pilnībā izgāzies projekts, Vai jūs, prāt, tagad jūs nepiekāpties un nenākat jau tomēr tādu priekšlikumu, kas nav pretrunā līdšanai liberalizācijas priekšlikumu? Un atcīt par to arī, ka jūs runājat par dažādu veidu mm, kompensāciju, un mēs arī skatāmies par Roila kunga ziņojumu. Tad mūsu pozīcija vienmēr bijusi tāda, ka mums ir skaidri jāskatās, kādā veidā mēs to definējam, vai jūs varētu tomēr jau tā komentēt Roila kunga ziņojumu, jo tas ir tieši saistīts ar jūsu piedāvāto arī zaļo grāmatu, ko jūs publicēsiet nākošnedēļ. Paldies! Skabubiska, prego. E, Džinkuja Babīskas kundze. Babīnskas kundze. Paldies! Es nezinu, vai es pareizi sapratu. Jūs, komisāra kungs, teicāt, ka jūs apsverat trīs mērķus, e, proti vai tie būs trīs mērķi vai citādāks veids, kā domāt par politiku. Lūdzu, Labojiet, ja ko pārpratu. Cik es saprotu, ar šādiem, par šādiem priekšlikumiem tiek domāts. Kolēģi šeit ir teikuši, ka šie mērķi ir jāizno arī mūsu grupā, bet tas, ko es domāju, ka mums vajadzētu vienu galveno mērķi, piemēram, pakārtot, tad struktūrēt arī pārējos. Es gribētu zināt, kāda būtu jūsu ierosinājuma šajā jomā. Tālāk, ja mēs runājam par atjaunīgo enerģiju, kolēģis pieminēja šo nepieciešamību valsts atbalstam oglēm. Mans jautājums ir, kāds, kāda ir, kāds ir jūsu viedoklis par valsts atbalsta sniegšanu atjaunīgo resursu jomā? Jo Vācijā šajā jomā rodas problēmas, esmu dzirdējusi augsta līmeņa amatpersonas sakām, ka līdz 2020. gadam komisijai ir plāns uh, uh, pārtraukt subsīdijas atjaunīgiem energoresursiem. Ja tiek noteikti jauni mērķi, mums ir jāatcerās arī ekonomiskā dzīvotspēja ar tādu iespēju, ka subsīdijas tiek atceltas. Vai tas tiks iekļauts uh, jūsu dokumentā? Vēl kāds komentārs, komisārs Barozo un arī citi komisāri dodas uz Krieviju, lai parakstītu uh, sadarbības ceļvedi Tajā pašā laikā mums ir partnerības sadarbības dokuments, kurš uh, uh, neīsnojas mūsu Eiropas Savienības Krievijas attiecībās. Mans jautājums ir, vai dokuments iekļauj arī enerģijas aspektu? Paldies. Paldies, saka priekšsādātāji. Hārms skundze. Paldies, priekšsādātāji. Komisār, šodien mums jau pieņems otrais pētījums par to, kāds ir tehniskās problēmas un Beļģijas atomreaktor elektrostacijās, kādi konstatētie trūkumi. Tā problēma ir un paliek spēkā tieši šāda veida apdraudējuma materiālai dažāda veida. Uh, sarežģījumi vispār ne, ne, neatspoguļojas Eiropas stresa testa pārbaudas. Mēs tomēr redzam, ka tāds nepilnības ar vienu ir ļoti nopietnas. Tātad jau tā, ka tika Tihonģas atomelektroreaktors būvēts, toreiz jau būvniecības laikā tika atklāts nopietni trūkumi, un tur vajadzēja veikt šo materiālu nomainīšanu. Nu, ja tas jau toreiz bija zināms, Tad ir jautājums par to, kādā veidā jūs vispār, m, mm, tad kā var to darbināt šo tā, reaktoru. Galgulā drošības standarti jau nemaz, m, mm, tos nevar kaut kādā veidā tā manipulēt. Tas arī nekas nav uzlabots. Turklāt līdz ar to te ir atsevišķā direktīva pār atomelektrostaciju drošības standartiem un to ievērošanu visā Eiropā. Jūs sacījāt, ka šāda direktīva būs, vai kad tas būs, un treškārt, kad mēs runājam par atomelektrostaciju apdrošināšanu un to atbildības noteikšanu. Nu, man interesē precīzāk jūsu piedāvātā ideja. Manuprāt, šie piedāvātie riski, tur ir šobrīd ir jānovērtē tieši Beļģijā par to, vai no jauna izmanto vai neizmanto šos atomreaktoru, ka šobrīd šie riski būtu jārīko, jā, attiecīgi jānovērtē pilnīgi savādāk ja mēs piemērojam arī šo principu maksā piesāņotājs, tad, nu, protams, tas būtu pilnīgi kaut kā cita aprēķina arī. Kad mēs varam sagaidot šo priekšlikumu par atomelektrostaciju atbildību? Paldies! Uh, thank you, President. Um, welcome, Commissioner, to the... Karavajā kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Sveic komisāru mūsu vidū. Šī komiteja novembra beigās uh, nobalsoja par apvēršanu 2020 pakotni un atsevišķās programmās mēs vienbalsīgi nobalsojam par ambiciozāku, ambiciozākiem izaicinājumiem enerģijai. Pašreizējā a, budžeta situācijā mēs nezinām, kāds būs galējais finansējums apvāršaniem 2020. Um, Ir uh, arī plašākas tēmas, tātad šis ambiciozākie mērķi augstākai energoefektivitātei, ir arī nodaļa par uzglabāšanu, uh, CCS, tad mēs runājam par enerģijas ražotni, un tāpat arī vērsām uzmanību uz inteliģentu, inteliģents enerģijas programmu, arī par enerģijas joms izpēti. Neviens no šiem jaunajiem punktiem to vēl pado, tos padoma vēl nav akceptējis, un tādēļ mēs paļaujamies uz komisijas pūliņiem nonākt pie uh, galējā lēmuma, kas būs labs enerģijas jomā, ņemot vērā arī mūsu priekšlikumu, kas ļoti līdzsvarots un labs. Un visbeidzot, mēs esam nobežījušies par finansējumu uh, plānam, uh, set plānam, ja mēs neredzam nekādu uh, papildu finansējumu šim plānam. Jūs galvenokārt paļaujaties uz apvārsni 2020, ka tas daļai finansēs set plānu. Jā. Yeah ir, būs mazāk labvēlīgs lēmums no padomas puses, kā jūs uh, paredzat finansējumu šim plānam. Mēs arī dom, ceram uz sinerģijām ar struktūru fondiem, bet dažās dalību valstīs ir zināmas problēmas. Vai jūs varētu izteikt kādus komentārus par to? Paldies! Ultimo intervento, il collega Odī, prego. Paldies, pēdējais runātājs Udī Kungs. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, komisāra kungs, par šo lielisko analīzi mm, politikas problemātikas ziņā. Vairāk komentāru pirmkārt zaudējumu secināšu. Mēs vēlamies, lai uh, tiku ņemt vērā hidrauliskā, ģeotermiskā darbība. Jūs daudz runājāt par uh, pašu resursiem. Tas ir svarīgi, lai tāda būtu. British Petroleum nebija šādi um, um, apdrošināts tātad zaudējumu gadienā, lai uzņēmums pats varētu būt par sevi atbildīgs. Tad jābūt arī, mums ir modelis, kur ir ražošanas centrs un daudz patērētāju apkārt. Mums ir modelis, tad ražotāji ar atjaunīgo enerģiju kļūtu ar vien vairāk skaitlīgi, un kā tādā gada jūs redzat šo tīklu un investīciju problemāti? Es aicināju šai komitejai izveidot Eiropas enerģētikas tīklus. Uz, Sabiedrība tas, protams, nav tautas partijas raksturīgākā iezīme, ko tādu veidot, taču kā jūs skatāties šeit uz tīkliem un uz finansējumu problemātiku? Un mēs esam aicinājuši izstrādāt līdz gadu beigām tiesību aktu, bet es domāju, jums nav jāsteidzas, jo līdz 2017 gadam cilvēkiem būs iespēja pašiem izvēlēties, ko viņi grib. Jā, zaļajai grāmatai, jā, inicitīvu ziņojam, un pēc tam notiks vēlēšanas, lai jaunā komisija un jaunais parlaments varētu sagatavot likumus, uh, lai nākošo paudzi pēc 2020. gada gatavotu šiem trijiem mērķiem, ko jūs pieminējat. Paldies, Dīkungs, lūdzu vārds komisāram. Jums ir iespēja atbildēt uz visiem jautājumiem. Aptuveni 15 minūtes, lūdzu. Tomas hat. Paldies. Turmis kungs runā tieši par energo cenu. Es viņam lielos vilcienos absolūti varu piekrist. Tiešām ir svarīgi kur mēs Eiropā redzam, tieši naftas cenas visvairāk pieaug. Un arī tas ilgtermiņā noteikti pieaugs, nevis samazināsies. Šobrīd jāzīst, ka akmeņogles ir ļoti lētas, tieši tādēļ, ka amerikāņi izmantoja akmeņogles elektrības ieguvēju, tagad viņi izmantos slānekļa gāzi un vairs līdz to nav tā liels pieprasījums. Un tad līdz ar to viņi savas akmeņogles eksportē uz Eiropu, un tā notnāk eh, par daudz lētākām cenām uh, Eiropas tirgū. Naftas cenas, protams, tīk, uh, ir pieaugušas, bet vienkārši tās ir globālās cenas. Te tikai var uzzinām svārstības 10% apmērā starp ASV un Eiropas tirgiem. Tas arī ir pavisam nesena tendence. Uh, kur, protams, ASV izmanto arī smilšu naftu, un līdz ar to jāatzīst, ka viņiem ir savas iespējas iekšē resursi. Bet, nu, 10% jau nav re nekāda reālā mm, nu, svārstības. Un tad, ja naftas cenas arvien pieaug, tad šī globālā mm, konkurence, vai tas ir uh, ieguvums vai zaudējums? Nu, tad mēs skatāmies Čikāga, Šanhaja, Rotterdama. Tur visur maksā tās cenas nafta tikpat. Ja mēs skatāmies naftas ieguve, naftas pārstrāde, degvielas ieguve, ķīmiskā rūpniecība, viņiem viss tas maksā vienu un to pašu. Bet tieši tādēļ, ja mēs runājam par globālo naftas cenu, neatkarīgi no tās augstās cenas, viņi varbūt nemaz nenosaka šo pasaules cenu tādā ziņā, kas eh, šobrīd naftas cenā absolūti ir, gāzes sektoram tā nav. Akmeņogliem arī vēl tas nav. Ja mēs skatāmies akmeņogles ieguve un vispār fosīlo energo avotu izmantošana, izskatās, ka 2018. gadā tas viss beigsies, un man jau ir prieks, ka šobrīd neviena dalībvalsts nav pieprasījusi vēl papildus, vēl pagarināt iespēju arī iegūt um, valsts atbalstu akmeņogļu ieguvēju. Es nezinu, kāds izskatīsies pēc diviem gadiem, bet šobrīd neviens tad nav lūdz šādu atbalstu pagarinājumu. Vācija ir pieņēmusi šo, uh, šo prasību neatkarīgi no politiskās partijas. Mēs skatāmies centrāla Eiropas valstīs un Spānijai šis jautājums vēl varētu būt aktuāls. Bet arī te mēs skatāmies, te ir globālā cena akmeņogliem. Uh, neatkarīgi no tā, vai akmeņoglis tiek iegūts Dienvidāfrikā, Kanādā, ASV, Kanādā, Austrālijā vai citur. Un vienalga, lai vēl kādas būtu akmeņogļu cenas, te vēl diezgan nopietnas arī, protams, tad um, transporta izmaksas, bet vienalga tas ir globālais tirgus, un šī cena ir globāla. Biomasa un biodegviela. Te mēs redzam, ka ir absolūti tad jauns tendences par urānu. Mums arī te ir spēkā um, globālais tirgus. Bet gāzes tirgus nav globāls, un tāpat arī energo cenas nav globālas. Nu, lūk, tātad mēs redzam, ASV šobrīd atklāja jaunas slānekļa gāzes, un tās izmanto. Un tikai 25% no šī e, kopējā Eiropas cenas veidoja līdz šim ASV cena. Uh, nu, slānekļa gāze Eiropā nespēlēs tādu pašu cenu uh, not, uh, lomu kā ASV vairākiem sadēļ. Bet tā kā mums arī vispār šāds iespējas nevajadzētu pilnībā uzreiz noraidīt. Te būs arī atšķirības dalībvalstu starpā, piemēram, apvienotā karalistēm Polijā, iespējams arī Baltijas valstīs, iespējams, ka arī citās Centrāla Eiropas valstīs būs nedaudz diferencētāka pieeja Cits valstis šobrīd ir absolūti pret to, piemēram, Francija. Bet vienlaikus uzreiz norādījuši arī sarunās ar Krievu partneriem, kur ir atsauce uz to, ka vispār parādās šāda slānekļa gāzes opcija, tas uzreiz Krieviju padara nervozu, jo viņu koncepts ir tāds. Mēs piedāvājam gāzi no Krievijas, jūs to patērējat, mēs noslēdzam ilgtermiņa līgumus, maksājiet vai ne, vispār tad neredzēsiet gāzi, un Un ja naftas cenas to indeksācija vairs nebūs sasaistīta, kad parādīsies arī, piemēram, slānekļa gāzes un daži cita veida iespējas sašķidrinātās gāzes termināļi, nu tas uzreiz šī diversifikācija būs daudz nopietnāka. Mēs uzreiz nesacīsim, ka varam aizstāt Krievijas gāzi, bet gāzi varēs, varēs varbūt iegūt uz labākiem nosacījumiem, un ar Krieviju tad varētu arī jau runāt kā vienlīdzīgs ar vienlīdzīgu. Tas tāda nākotnes scenārijs ir. Un vienlaikus arī skaidrs, ka Amerikas uh, cenas mēs nesasniegsim, bet vai pieļāvums, ka tas maksā četreiz vai divreiz tikai dārgāk vai sešreiz dārgāk, tas gan ir. Tāpēc mums jācīnās par to, uh, lai šīs cenu atšķirības nepalielinātos. Labi, mēs varam pieņemt, ka tās ir atšķirības, bet nedrīkstam vēl tās vairāk palēnāt. Darba izmaksas mums ir līdzīgas, jo galu galā vairums dalību valstu nekādā ziņā nav lētā darba spēka valstis, bet vai mums tiešām tad divreiz smagāk, vairāk maksām strādājošiem? Kā piemēram, vai desmitreiz vairāk? Kā mēs varam nodrošināt šeit rūpniecisko arī ķēdi? Ja mēs skatāmies arī produktivitāti, kā mēs nodrošinām arī izglītību, precizitātes ievērošanu, atbilstīgas infrastruktūras izveidi, nu te mēs to daudzos jautājumus kopā sasaistām, bet ne jau nu vienkārši jebkurā apmērā. Par elektrību. Eiropa padomē mums tagad ir pieejama elektro cenu salīdzinājums rūpnieciskā elektroenerģijas patērēšanai, un mēs redzam lielas atšķirības. Mums redzam ir diezgan arī lielas arvien atšķirības, kas palielinās ar ASV, Arābu valstīm un citiem pasaules reģioniem. Elektroenerģija kļūst arvien nozīmīgāka rūpniecībai. Skaidrs, ka rūpniecība 3 līdz 4 procentus no sava apgrozījuma novirza elektroenerģijas rēķiniem. Bet viena situācija tāda jums ir, protams, kad ir aptuveni 30 grādi, bet tad tas ir tikai vidējs rādītājs. Parasti vai nu saldējat, vai arī kaut ko tieši kausējat ugunī. Un līdz ar to šobrīd elektrības cenas kļūst gandrīz vai nozīmīgāks nekā darba spēku izmaksas. Un ar to arī saistās jautājums vienam par varu, alumīniju, oglekli, papīru, um, tēraudu audumu. Un Tomas, piemēram, pie manis ieradās vācu edekas tad pārtiks piegāžu ķēdes pārstāvi, visa valde. Bet tad runā par absolūti darba vietām. Un es vēlos saglabāt jebkuru darbu vietu Eiropā. Un arī, ja mēs skatāmies, ja mēs nepatīk šis sadalījums vecās un jaunās industrijas, zaļie un konservatīvie, te jau mēs nenāk tikai par jaunām high-tech high-tech eh, nozarēm. Harmas kundze, es jau sākumā īstenībā jau uzreiz atbildēju uz jūsu jautājumu, jūs tikai vēl, novēlot ieradāties. Bet nu, es aicinātu jūs tik daudz neiz, neizkliekties, jo jūs jau esat iztērējis laiku tāpat. Un tādēļ arī lūdzu te citi, un es aicinātu jūs tomēr iecienīt to, ka ir dažādi viedokļi un arī ļauj man izteikties. Tātad Eiropā rūpniecībā ir pašradītās problēmas, bet arī, protams, arī energocēnu problēma, un es vēlētos, lai mēs te sastrādājam tādu modeli un piedāvātu arī tādu stratēģiju, kurai mēs sekotu, nozares sekotu, un te ir trīs um, lietas, kur mēs absolūti ņemtu vērā. Bet ir vēl cits lietas. Dāmas un kungi, ar lielu, protams, nepacietību un cieņu gaidu jūsu pieņemto lēmumu. Bet, ja jūs gribat atsevišķi, protams, arī jūs noraidāt 900 miljardu, 900 miljonu mm, piešķiršanu atsevišķiem, manuprāt, netik svarīgākajam jautājumam. Uh, īstenībā te, kas attieksies uz klimatu pārmaiņām, tas, kas ir tagad noticis, mēs redzam, ka jūs sakat, 50% backloading ir nepietiekams. Padomē mēs dzirdam, kas notiek arī. Padomē arī to noraida. Mēs redzam, jūs esat, protams, dabī, e, Eiropas parlamenta deputāti. Vienlaiks jūs esat arī jūsu partiju uh, dalībnieki, kas arī piedalās valdībās. Tādēļ, ja mēs runājam par 30. gadu mērķi un par klimatu pārmaiņu mērķi un par atjaunumu energoresursu mērķiem un energoefektivitātes mērķiem, te nav runa tikai par Poliju, bet par daudzām citām dalībvalstīm, kurā no nu, attieksme tāda lieciet mūs mierā un būs izslavi tāpat. Spānijā, Portugālē, Grieķijā, Itālijā Viņi arī neko daudz negrib dzirdēt ne par klimatu pārmaiņām, ne energoefektivitāti. Polijā viņi atkal saka, ka tur arī nesam vienīgi, ja tur ir Baltijas tāds Slovākija, Čehija, Polija, un viņi tīri vai priecīgi, ka Polija kā lielākais vairoks ar savu veto vēl to visu varēja novērst. Un tad neviens nevēlas īsti šo jautājumu nedzirdēt, nevirzināt. Es savukārt saku, ka nē, ir jārunā tālāk jau arī par tālākajiem gadiem pēc 2020. gada. Un, nu, lūk, tā ka mēs te varam arī padomē strādāt. Bet gal galā mēs skatāmies tomēr arī uz tādu jautājumu, kā mēs varam jautājumu sakārtot. Mums te nevajag tad vairs. Ja jūs negribam šeit vairs jautājumus virzīt, tad nevajag arī nekādu energo komisāru, nevajag arī šeit konsultācijas parlamentā noturēt. Tas ir neiespējami. Tad aicinātu jūs visus arī aktīvāk saprast, ka šis atoms par backloading uh, ka tas ir jautājums arī par klimatu pārmaiņām, ka arī padomē ir jāsakustās lietām un jāvirzās savādāk. Kāpēc tad šāda nacionālā līmeņa iejaukšanās? Te nu, ja atjaunojumiem energoresursiem nepieciešams tiesas valsts atbalsts. Jūs runājat par elektro, e, elektrības ieguvi atklātā jūrā un tās novirzīšanu tālāk uz krastu. Kas ir Ziemeļjūrā, kas ir Atlantijas krastās, tas ir absolūti svarīgi vēl vairāk sniegt atbalstu. Jūras enerģijas izmantošana. Nu, viss ir skaidrs, ka bez valsts atbalsta to neko šobrīd netiekam uz priekšu. Arī solāra enerģija, arī tur vajadzēs atbalstu no valsts puses. Lai gan te jāatzīst, ir bijusi arī par daudz pat valsts atbalsta. Nereti te ir bijuši pārāk tādi jo strauji grozīti likumi, un tā mums ir jāizveido Eiropas mēroga. Bet tas viss ir jāveido ļoti pakāpeniski. Šāda energo jaunie avoti ir jāievieš pakāpeniski tirgu. Un tad arī es domāju, ka mēs nākotnē skatoties gan uz pasaules um, mērogu, te mēs skatīsimies uz ļoti būtisku šādu vispārējo pieeju. Tad bija jautājums par to, ko vēl parlaments varētu savā sasaukuma periodā izskatīt. Pirmkārt, ko mēs runājam par kodoldrošības stratēģiju, direktīvu. Šis direktīvas būs jau maijā. Hārmsas kundze arī par to runāja. Tātad rudenī mēs jums varēsim piedāvāt arī konkrētu priekšlikumu par konkrēto Eiropas mēroga atbildības noteikumiem un par arī apdrošināšanas pienākumu. Tur mēs, kungs, es jums piekrītu. Ko mēs nozīmētu? Ko tas nozīmē šāda veida lēmumu pieņemšana? Viens ir, kad mēs runājam par materiālām kompensācijām un zaudējumu kompensēšanu, un vēl pat lielāku varbūt vispārējo ietekmi uz cilvēkus un vīdi. Nu, es jau saku, šādas diskusijas notiek arī padomē, un, un viņi neizrāda nekādu lielo gatavību šādu veidu plašu kompensāciju un plašu atbildības konceptu atbalstīt. To jau tagad pēdējo nedēļu arī dalībvalstis norādījuši. 13 dalībvalstis, kas ir, ir kodola enerģijas un atomelektrostacijas, viņas pieņem šādu lēmumu, un tur vienkārši sakot, viņi pasaka, Briselē te nav nekāda darīšana izņemot Vāciju, kas tad, tad ir pieņēmusi citu nostāju. Bet, jo mēs virzoties uz maksimālo pieju, mēs jāatzīst, ka nu negūstam nekādu atbalstu padomē. Nu labi, mēs tad varam tik visu to uzreiz jau novirzīt tālāk uz arhīvu un protokoliem, bet ar to nepietiek. Tādēļ mēs vēlamies panākt reāli pārmaiņas lūzumu punktu, kad mm, soli pa solim mēs tomēr virzāmies būtiskā virzienā. Tas ir daudz labāk, tad šāda stratēģija nekā kaut kādi lielie soļi, pa, deklarācijas, kar, kas kaut kur pazūd. Tālāk mēs vēlamies runāt par mūsu PCI privātā sektora iesaistu. arī par energo e, instrumentu attīstību. Un te mēs piedāsim arī jaunu projektu. Galvenais jautājums būs šāds, kur mēs runājam par mobilitāti un arī tālāk par uh, siltums sūkņu izmantošanu. Ja mēs runājam, bieži vien mēs runājam par elektroenerģiju, bet ne tik daudz par siltumu izmantošanu, piemēram. Vai mēs vēlamies samazināt šeit nepietiekamo energoresursu pieejamību tādā veidā, ka mēs arī to reāli atrisinām vai vēl lielāku nastu uzgrūžam mūsu sociālajām vispārējām tātad patēriņu grozam. Nu, regula, protams, pēc par sevis uzreiz iejaukšanās tiešajā tirgū, bet tas arī ir tikpat labi mēs varētu runāt par to, ka mēs nodrošinām bezmaksas presi, bezmaksas apģērbu cilvēkiem, visu pavelti. Un jau mēs sakam arī, ka, nu, energo resursus pa brīvu, nu, valsts jau finansē to, ka mēs nodrošinām arī izglītību, bet ko vēl? Kad arī apģērbus, pārtiku, energo resursus, nu, tas nav iespējams. Līdz ar to tas arī skaidri tā jāpasaka. Es tikko nerunāju par finanšu atbalstu naftas ieguvēm. Es nevēlos, lai naftu produktu patēriņš Eiropā pieaugtu, bet tas jau, ko mēs arī izmantojam, nafta, dažādi veidi naftas produkti, un to visu vajadzētu ražot Eiropā, naftas pārstrādes rūpnīcās, lai mēs tad nodrošinātu vienlāk pievienotu vērtību Eiropā, nevis Krievijā jo Eiropā pat var sagatavot. Frodīkungs par eiro obligācijām. Nu, es tās visu laiku saucu par projektu obligācijām. Eiro obligācijas nekādā ziņā nav mans darbības joms, tas ir Rēna kunga kompetence. Par to es neiesakos. Par projektu obligācijām gan. Mums šobrīd jau ir šāds izmēģinājums, un mums vajadzētu panākt tieši līdzekļus no Connecting Europe tur mēs nerunājam par vienkārši tādu tiešu uzreiz iemaksu apmērā 30-40%, bet gan vienkārši kā garantijas par riskiem, par risku sadalīšanu, kur mēs runājam vienotās projektu obligācijas. Tad no šāda arī daļas varētu ļoti daudz ko izveidot, lai izveidotu Eiropas arī infrastruktūras attīstību. Tālāk jautājums par mūsu attiecībām Krievu partneriem. Ceturtdien un piekdien mums arī bija, protams, samits Maskavā plānots. Un ar vienu ir liels atvērts jautājums. Krievija, protams, ar vārdiem piekrīt mūsu atsaistīšanai, e, nepiekrīt atsaistīšanai un trešā pušu pieejamībai. Un uzskat, ka Krievijas uzbūvētie gāzes tīkli nebūs pieejami trešām personām un nebūs pakļauti atsaistīšanai. Mēs sakam, nē, tas tā neiet. Mūsu noteikumus jāievēro visiem - Norvēģiem, Alžīrijai, Eiropas Savienības spēlētājiem un arī Gazpromam un citiem. Mēs ceram, ka Krievija sapratīs, ka viņam ir jāsaistās atvērtā konkurences tirgū. Jurosņeft, Jugosači, kas tikai arī ražo naftu un arī to importē. Savukārt gāzes eksports un arī tad varētu arī iesaistīties samšķirinātās gāzes pārdošanā, tad tur uzreiz Gazprom tirgus pozīcijas sarūp. Un pat arī varētu būt, ka kāds valsts arī eksportē uz Krieviju. Tas ir apsveicami. Nevis tikai visu laiku vienā virzienā. Bet nu, tās sarunas ar Krieviju šobrīd. Tālāk, kur mēs runājam par Horizons 2020, 60, 70, 80%, cik daudz tas arī varētu būt no energo sektora kopumā. Nu, te mēs skatāmies. Um, Es esmu, protams, ar lielu apmierinātību iepazinies arī parlamentu nostājām. Un tas lielā mērā atbalsta arī mūsu, jeb manām personīgām nostājām. Par to, kādā veidā sabiedrība attīstīsies, kāda būs mūsu energosistēma. Es domāju, ka visām Eiropas gāzes un naftsvadu tīkliem būtu jātīstās no, no vienas koordinētas rokas. Uh, par Ķīnu. Ķīnā ir viens uzņēmums, un viņiem pa 80% pieder visi tīkli. Es saprotu, ka dalībvalsts nekad nepieļaus to, ka mēs te izveidojam šādu Eiropas mērogu tīklu attīstību. Tas nav iespējams. Tad mēs vienīgais, ko varam panākt, ir ciešā koordinācija un arī harmonizēt noteikumus visā Eiropā. Tas ir tas reālākais. Tur, kur mēs varam NEG un ESA, tad mums ir ļoti svarīgi, kur mēs atzīstam nacionālās un reģionālās arī atšķirības un vienlaikus arī aktuālās intereses, lai nodrošinātu šādu Eiropas mēroga tīklu. Un es domāju, ka nākošo gadu laikā to varētu arī veidot, lai veidot ciešāku sabiedrību. Runāt par Beļģiju un atomelektrostacijām. elektrostacijām Jā, tad par to, kā tiek pārbaudīt šobrīd stresa testu pārbaudas tiesa. Tur netika viss materiālu pārbaudas netika veiktas. Tad jāskatās, kādā veidā to arī tehniskos mm, trūkums novērtē Bieļģijas kolēģi, piemēram, dažādi veidi plaisas. Un kāds lēmums vai atsevišķas elektromelektrācijas var izmantot vai nevar. Uh, Un nu, tā ir bēgļu regulātora atbildība. Viņi tādu lēmumu pieņem. Mēs ar viņiem konsultējamies, bet nekādā ziņā neaizstājam viņu pieņemtos lēmumus. Te ir subsidārā kārtība. Paldies! Bene, ringraziamo il commissario per la sua presenza qui con noi. Paldies komisāram par to, ka piedalījāties šodien un par to, ka pilnībā atbildējāt uz visiem uzdotiem jautājumiem. Paldies komisāra kungam un vēlu veiksmi jūs nākotnes darbā. Labi, mēs turpināsim darbus un aizkavējušies par 15 minūtēm, bet gan jau to kompensēsim. Vidāla kvadras kungs par degvielas kvalitātes direktīvu un atjaunojumu energoresursu direktīvu. Lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es īpaši vēlējos veikt mūsu kolēģi Korīnu Lepāžu, kura ir atbildīgā vidas komitejā, un viņa laipni piekrita mums pievienoties uh, diskusijās, lai labāk koordinētu abu komiteju darbu. Tādēļ la laipni sveikti, Korina. Dargie draugi, šodien Mēs mūsu komitejā uzsākam diskusiju par priekšlikumu, kur, lai gan varētu būt daži strīdīgi aspekti, bet kurā es tomēr cenu, ka, ceru, ka mēs spēsim panākt vienošanos. Šī priekšlikuma mērķis, un es pārliecināts, ka tam mēs piekrītam, ka mērķis ir labs. Tas ir risināt netiešas zemes izmantojuma izmaiņas, kas saistītas ar naftas ražošanu. Uh, mēs runājam par sekām, kad lauksaimniecības zeme tiek izmantota uh, degvielas ražošanai. Un tad rezultātā iepriekš lauksaimniecībā neizmantot zemi, kā piemēram meži vai ganības, uh, Eh, citviet bieži vien tiek pārvērtas lauksainiecībā par lauksainiecību zemi ražotu pārtiku. Un šī, tas noved pie bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un emisiju paaug, palielināšanās. Tas samazina uh, eh, CO2 emisiju iet, samazinājumus un ietaupījumus, kurus mēs Eiropas Savienībā mēģinām samazināt, un šo faktu nevar ignorēt. Tomēr komisijas priešlikums rada vairākus būtiskus jautājumus. Trīs galvenās tēmas ir pelnījušas mūsu uzmanību. Pirmā ir, ir tie saucamie zemes izmantojuma izmaiņu faktors. Šie faktori ietekmē jebkādus uh, uh, kultūru audzēšanu, uh, kur noved pie emisijām. Komisija ir noteikusi tikai ziņošanas pienākumu attiecībā uz šiem faktoriem. Un, lai gan ir arī zinātniski atzinumi par šiem iluku faktoriem, tie nav viennozīmīgi. viennozīmīgi. Komisija atzīst, ka iluku faktorus nevar tieši novēr, novēr, novērot un novērtēt. Tieši tādēļ novērtēšanai ir nepieciešams izmantot ekonomiskos modeļus, kuri savukārt, kā jau vienmēr notiek modelēšanas gadījumā, um, tiem ir zināmi trūkumi un ierobežojumi. Būtu saprātīgi, ja mēs saistošu tiesību aktā iekļautu uh, nebūtu saprātīgi, ja mēs uh, šādu prasību iekļaut saistošā tiesību aktā, un mums tiešām ir jāuzdod sev šis jautājums. Tas ir saistīts ar to, kam tad būtu jābūt tiesību aktam. Tiesību aktam ir jābūt stabilam un paredzamam. Otrais jautājums ir uh, uh, ierobežojums, kas plāno noturēt degvielas ražošanu pašreizējā līmenī. Tomēr ir jāņem vērā arī investīcijas, kuras ir veiktas lai pal, kapacitātē, lai sasniegtu mūsu 10% atjaunīgās atjaunīgo enerģijas resursu izmantošanu transporta jomā līdz 2020. gadam. Tomēr šķiet, ka dalībvalstis nespēs uh, sasniegt šo mērķi, ja tiek novē, no, nu, ieviests ierobežojums. Ir dažādas alternatīvas biodagvielas, ja vien tad uh, bio, elektriskās automašīnas un biodagvielas izmantojušas automašīnas nepalielinās savā daļā. Ir tad šīs tradicionālās degvielas un to ietekmu uz zemes izmantošanu atšķirās. Un nevar ignorēt to ietekmi uz lauku attīstību. Un trešais punkts ir uh, daudzkārtēja uzskaite. Dalību valstīm tiek atļauts trīsreiz vai četreiz uzskaitīt šo um, biodegvielu uh, Es nezinu, vai šis pasākums tiek ieviests, lai veicinātu biodegvielas ražošanu, vai arī tas ir tāds matemātisks triks, lai dalību valstīm ļautu mākslīgi šo 10% mērķi sasniegt. Daudzkārtējā uzskaita ir koks ar diviem galiem, jo, tas va, jo tā var samazināt e, saražoto biodegvielas apjomu. Tādēļ ir arī jāapdomā par šādu pasākuma piemērotību. Biodegviela ir galvenais instruments mūsu enerģijas un klimata politikā. Tiek, eh, tā piedāvā priekšrocības vairākās jomās, jo tā ne tikai samazina siltumnīca efekta gāzu izmešus, bet tā arī mazina energo atkarību un veicina ekonomisko attīstību mūsu lauksaimniecības nozarē. Tādēļ mūsu pieeja ir jābūt visaptvarošai. Tas nenozīmē, ka mums nav jāpiemērā kādi pasākumi, lai mazinātu iluk. Mums ir jāizvēlās tādi pasākumi, kuri vismazāk ietekmēs tos labumus, kurus dod biodagvielas. Mums jāizvēlās tādi pasākumi, kuri neradīs kaitējumu mūsu uh, rūpniecībai, jo šajos īpaši smagajos krīzes apstākļos. Viena lieta, kas ir jāizskata, jāapsver, ir apakšmērķi noteikšana attiecībā uz biodegvielām. Tātad tas ir nepieciešams, lai veicinātu ražošanu. Tomēr šajā gadījumā mums būtu nepieciešama noteikt apakšmērķus pēc 20. gada, lai radītu piemērotu ietvaru šāda veida biodegvielām. Viena no jomām varētu būt um, pavaināšanas faktoru noteikšana, lai palielinātu ražošanu un arī blakus produktu ražošanu. Tātad Rezumējot priekšsēdētāji, tas nozīmē, ka es drīz beigšu. Rezumēšu. Mēs sastāpamies ar šādu dilemu, kuru nav viegli risināt. Vai nu mēs atsakamies no sava 10% mērķa par atjaunīgiem resursiem transporta jomā, kur komisija atļauj šo daudzkārtēju uzskaiti, vai arī tad mēs uh, veicam attiecīgās izmaiņas attiecībā uz ILO, neietekmējot mūsu ražošanu. Tas ir tas, kā es saskatu lietas, tādēļ mēs varētu mēģināt sadarboties, lai atrastu labāko risinājumu. Es labprāt uzklausīšu jūsu viedokļus, visus viedokļus, jo ar ēnu referentiem mums jau bija ļoti produktīva viedokļa apmaiņa. Es gribētu dzirdēt arī jūsu viedokļus par visiem šiem aspektiem vai jau kādiem citiem, kurus uzskat par būtiskiem. Paldies! Paldies Vidāla Kvadras kungam, Tomsens kundze. Grazie per la parola. Paldies, priekšstādētājs kundze, par man doto iespēju izteikties. Gandrīz. Uh, Viss enerģijas patēriņš transporta sistēmā ir pateicoties fosilējiem avotiem. Tā ir milzīga problēma. Mēs nu pat dzirdējam no komisāra, ka naftas cenas arvien pieaug. Tāpēc Eiropas Savienībai būtu jāizvēlas zaļo investīciju ceļš un ilgspējīgāks transports sektors. Es uzskatu, ka biodegviela elektriskajos uh, automobiļos, kas manā skatījumā arī ir iekļaujami, ir labs veids, kā nodrošināt transportu bez fosilās degvielas. Jums jāatceras, ka 10% par kuriem pieņemam lēmumu ir nevis bioloģi, biodegviela, bet gan atjaunīgā enerģija transporta nozarē. Tāpēc mums būtu jāizskat arī citas iespējas, ne tikai biodegviela. Mums jāpatur prātā, ka biodegvielas izmantojuma transporta nozare jābūt ilgspējīgai, ka biodegvielai vispirms būtu jāsamazina CO2 izmeši. Otkārt, biodegvielu nedrīkst pieļaut eh, mežu iznīcināšanu un tā nedrīkst arī palielināt pārtiks izmaksas. Tāpēc Eiropas Savienība jāiztais par ilgspējīgu biodegvielu. Un eh, tas varētu arī attiekties elektromobiļiem. Es augstu vērtēju šo zemes izmantojuma e, iekļaušanu, taču tur nedrīkstētu būt 5%. Šie, šis izmaiņas, izmantojuma izmaiņas nedrīkst būt lielāks par 4%, un tā tikai var nodrošināt īsteni ilgspējīgu biodegvielu. Es domāju, ir svarīgi izvirzīt atsevišķus mērķus, to es jo īpaši atbalstu otrās paudzes biodegvielai. Tam ir jābūt tādam kā apakšmērķi vismaz 2%. Otrā paudze jau ir pieejama tirgū šodien, un mēs redzam, ka otrās paudzes biodegviela jau ir pielāgota plaša apjoma ražošanai. Cilvēki uzdod jautājumu, mums ir gana daudz izējumateriālu otrai paudzē. Es varu sacīt, ka Eiropas Savienībā ir daudz blakus produktu no lauksaimniecības nozars, piemēram, siens, un to var izmantot otrās paudzes etanola ražošanā. 2012. gada janvārī Bloombergs publicēja ziņojumu par eh, darba vietu izveidas potenciālu otrās paudzes eh, biodegvielas eh, ražošanā, un es domāju, ka pateicoties tam varētu izveidot simt tūkstoši jaunu darba vietu, pievienojot etanolu benzīnam taču otrās paudzes etanola ražošana nedrīkst ietekmēt vidu. Tā mēs radītu 1,8 miljardus darba vietu līdz 2018. gadam, bet arī šai gadienā, protams, ir jāskatās uz šo zemes izmantojumu faktoru. Paldies! Paldies vārds Turmes kungam, trīs minūtes. Nav ieslēgts mikrofons Turmes kungam. So, thank you for your input. Paldies par jūsu sacīto. Komisijas priekšlikums būtībā nāk divus gadus par vēlu, salīdzinājumā ar to, kad mēs bijām lūguši, kad 2008. gada decembrī divas, divas stundu noslēgumu diskusijās eh, par direktīvu nonācam pie šāda secinē. Biotekvielu varētu būt problēma. Mums vienīgais, kas jānodrošinīs, ka ir CO2 balans, un tas ir pilnvērtīgs, un tas ņem vērā ne tikai tiešo zemes izmantojumu mājiņu, bet arī netiešo zemes izmantojumu mājiņu. Nu, beidzot, ar šāds priekšlikums ir vienīgā. Un es domāju, ka ir labi, ka komisija nāk uz klājā ar skaitļiem. Starp citu, ASV jau ir izstrādāti tiesību akti saistībā ar netīru zemes izmantojumu izmaiņām, tātad mēs šai ziņā neesam samlauži. Es domāju, mums jārīkojas šādi. Tā nevar būt tikai kā komandēšanas un pārvaldīšanas politika, tāpēc mums šis netiešā zemes izmantojuma izmaiņas faktors ir jāievieš arī cenu politikā un arī degvielas kvalitātes direktīvā, jo taču lielākie, lielākās iesaistītās puses eh, rafinēšanas uzņēmumi. varēs skatīties, izvēlēties tās uh, lauksaimniecības, mm, no lauksaimniecības blakus produktiem veidotās degvielas, kurām ir labi rādītāji. Mēs nevaram te vienkārši visu ar varu virsīt, Mums ir jādomā, kā procesu virzīt saprātīgā, inteliģentā veidā. Es domāju, mums vēl, man vēl būs cits iespējas um, debatēs norādīt uz citiem punktiem, kā vēlos darīt. Paldies! Paldies vārdu Čičester kungam! Thank you, madam. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties manam kolēģim Alejo Videlam Kvadros par viņa ļoti skaidro dilemmas izklāstu, kas saistīts ar šo lietu. Es ļoti atbalstu viņa pieju un vēl vēlos norādīt uz to, ka šaubu nav, mums ir nepieciešama skaidrība par šo lietu, lai veicinātu investīcijas. Man ir pazīstams viens uzņēmums, kas ir ieguldījis apmēram pusmiljardu mārciņu ražotnē, un eh, šis uzņēmums gaida mūsu lēmumu. Man ir divi jautājumi. No kurienes nāks visas šīs, visi šie elektromobili, lai panāktu šo 10% mērķi, kas būtībā nozīmē, ka es piekrītu Videlam Kvadrasam, ka šitā mums tas neizdosies. Otrakārt, īstenosim ietekmes novērtējumu. Lūdzu, pieliksim klāt kaut kādus skaitļus summas, jo mēs esam gandrīz vai izmetuši loku ar biomasu un biodegvielām. Sākumā mēs domājam, tas viss ir lieliski, un pēc tam mums gluži vai uh, Tūša saskrēja papēžos, ka, ka tas viss ir daudz sarežģītāks. Katrā ziņā pateicos kolēģim Vidalam Kvadrasam, ka viņš ir šādi drosmīgi uzņēmies šādu uzdevumu, un es darīšu visu, kas manā spēkos, lai to attiecīgi novērtētu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Esam uzklausījuši referentu un ēnu referentus. Un tagad vārds Lepāžas kundze. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies referentam Vidalam Kvadrasam. Es kopā ar viņu esmu sadarbojusies un esmu ļoti gandarīta par šo sadarbību. Mēs sadarbojamies pie šī visnotaļ sarežģītā temata un atbalstu viņu sacīto, ka viegli tas nebija. Es domāju, mums ir vairākas lietas, par kurām mēs gana Labi, varam vienoties. Pirmkārt, mērķis ir samazināt CO2 izmešus, un tam ir jābūt par mūsu laitmotīvu saistībā ar mūsu pieeju un virsību. Otrais mērķis ir jāņem vērā ieguldījumi, jeb investīcijas, ko varētu īstenot visi tie, kurus tā, kuri ir ieguldījuši pirmās paudzes lauksainiecības blakus produktu biodegvielā. Mēs viņiem, viņus uz to rosinājām. Tātad mēs nedrīkstam vēl plašām, plašāk vērst šo ekonomisko nodarbinātības krīzi Eiropā. Treškārt ir jānosūta skaidrs signāls, kādu virzību mēs gribam piešķirt šai politikai. Pirmkārt, nav ilgspējīgi uzskatīt, ka mums būs jāizvēlas starp braukšanu pie autostūras un ēšanu. Šāda nostāja globālā kontekstā nav saglabāja no šī viedokļa būtu vērts nosūtīt jaunu signālu, nu gan negluži jaunu, jo jau 2009. gada direktīvā un jau tolaik parlamentā notikušajās debatēs šis punkts jau tika uzsvērts, ka ir nepieciešams pāriet pie otrās paudzes agrodegvielām. Tieši tāpēc, ka mēs nevaram nodrošināt ilgspējīgu sistēmu, ņemot vērā to, ka dienvidu valstīs, taču ne tikai tur, uh, tiek izmantoti pārtiks produkti, lai tos pārstrādātu āgru degvielās, vienlaikus atņemot zināmam iedzīvotāju skaitam viņu iztikas minimumu pārtiku. Es domāju, par šiem elementiem valda vispārēja apvienošanās. Tālāk, kā ar šo labo līdzsvaru, labo līmeni attiecībā uz 5%, vai tas ir pareizs kritērijs. Skaidrs, ka ir jānosūta jauns, skaidrs signāls, kādā virzienā vēlamies doties, vai ir jādala vai nav jāšķir etanols no biodegvielas, arī šādi jautājumi mēs jau varam uzdot. Jo netieši zemes izmantojuma izmaiņas abiem degvielas tipiem nav vienādi vērtējums, vai mums tiešām būtu jāpatur otrais, ceturtais faktors, kurus ierosina komisija un pamatojuši kādiem kritērijiem. Šīs direktīvas uzdevums, un te es piebalsoju mūsu kolēģi nu pats sacītājiem, ir attīstīt jauno nodarbinātības politiku, strādājot pie otrās paudzes biodegvielas. Tātad norādīt, nosūtīt skaidru signālu investīcijām, kas jau tagad padaļai tiek īstenots. Un tālāk vēl jāņem vērā šis ielūk, jeb netiešzemē izmantojuma izmaiņu faktors. Dalkvadrs kungs sacīja, ka šī lieta tiks pārskatīta, jo zinātne ies uz priekšu tomēr. Uh, Šis virziens ir pareizais, tāpēc, ka mūsu pieeja jābūt globālai un nav vēlams izmantot agrodegvielas vai iestāties par tādām agrodegvielām, kuru sekas patiesībā būs vairāk negatīvas nekā pozitīvas attiecībā uz mūsu globālo mērķi, proti samazināt CO2 izmešus. Lūk, Priekšsēdētājs kundze, dāmas, kun, kungi, šāds ir mans ieskats par uh, pašreizēju situāciju, kas atēna šie ziņojumi. Es vēlos, lai ilūk faktors tiktu ņemts vērā, manā skatījumā tas ir svarīgi. Es vēlos, kaut mēs varētu rast labo līdzsvaru, lai mūsu līdz, uh, investori netiktu sankcionēti, taču vienlaikus, lai arī viņi neveicinātu CO2 izmešu. Un svarīgi, lai kriteriji būtu racionāli, lai nonāktu pie šī pozitīvā rezultāta. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētāja! Mister... Paldies! Lepāžas kundzei! Grupsner kungs lūdzu. Dziękuję pani przewodniczącej. <clears throat> Ja dziękuję za e, tą... E, Paldies! Priekšsēdētāji! Paldies par šiem ievadvārdiem! sākotnējo prezentāciju un pateicos manam kolēģim Vidalam Kvadrasam. Es piekrītu, taču jautājums, vai tiešām gribam nonākt pie 10% īpatsvara atjaunīgā eh, degviela eh, transportā, vai mēs gribam veicināt, lai investori turpina ieguldīt, vai arī mēs vienkārši šo trauslo līniju izbojāsim. Minēšu Polijas piemēru. Polijā mēs veid, ražojam biodīzeli ASV un Latviņamerikā tiek ražots bioetanols. Eiropā vajadzētu 1,2 rapšu eļas, 1,2 eh, rapšu eļas tonnas eh, šim mērķim. Eh, un pat labam tiek ražot 3 miljoni tonu 1,2 divas tonas līdz 3 eh, miljoniem tonu jau ir ražoti, eh, atainojot to instīvu, ka atjaunīgā enerģija ir solis uz priekšu nevis valstī te bija jāinvestē, bet tie bija privātie ieguldītāji, viņi paņēma kredītus, apzinoties, ka tas būs viņu intekmiņa ieguldījums. Un tagad viņi mums uzdod jautājumu, pa kādu taku jūs tagad mūs vedat, kādas vēl problēmas radīsies, jo daudzi vēl nav izmaksājuši savus kredītus. Un te nu mēs esam Mēs apgalvojam, ka ir jāierobežo šis mērķis uz 5%. Mums tiešiem vajadzētu pārdomāt, ko īsti mēs gribam panākt. Es saprotu šo ilūku faktoru un e, sekas no tā, ka mums ir jārīkojas arī atbildīgi, taču mēs nedrīkstam izbojāt šo trauslo uzticēšanos Eiropas Savienības institūcijām, kuras maina savus noteikumus ik gadu. Un vēl viena lieta, lūdzu, ņemiet vērā, kas ir svarīgi no lauksaimniecības viedokļa. 80 vai 70 procenti no kopējās lauks, visas lauksaimniecības ir uh, graudaugi. jāpaņem nost pietes un kartupeļs, tad uh, rapši ir vienīgā kultūra, kurai nepieciešami augstāks kritērija. Tas arī jāņem vērā. Vēl viena lieta - bioetanola ražošana un biodīzeļa ražošana. Pārādz vēl pēc eh, režošanas faktors tāds 7 līdz 8 tonnas augsta proteīna lobarība. Nav tā kā Lepāžas kundze saka, ka ražojot biodegvielu, jūs cilvēkiem paņemt not pārtiku. Tā pašā laikā Polijā mēs importējam 2 miljonus tonnu ģenetiski modificētas sojas tā vietā, lai ražotu augsta proteīna sastāvu lobarību. Tātad šeit daudzi aspekti. Mēs uz to nedrīkstam raudzīties tikai no tāda sašaurinātā skatījuma viedokļa. Tātad, cik eh, biodegvielas ir šajā īpatsvarā? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, ņemot vērā, ka vakars vēl vēlas, tā kā izteikšos īsi. Mums jau bijuši līdzīgas diskusijas iepriekš. Paldies kolēģiem Alkvadras kungam arī pievienojas citiem deputātiem un vēlos tikai vēlreiz uzsvērt, ka mēs te nedrīkstam sagraut uzticību un domāt arī par uzticību un investīciju garantijām. Šis jautājums vēl iegūst papildus nozīmi. Mēs nevaram tagad sākt jau runāt par dotācijām atsevišķiem um, bioenerģijas avotiem un tad tālāk pēc tam atlasīt tikai tos variants, kas mums patīk, nu, tas neveido uzticību. Mums jāskatās tā, ka tieši arī lauksamniecībā, kur daļai viņi pat ir atkarīgi no vispār viņu eksistences, ka viņi vēlas arī, protams, tālāk turpināt piedalīties biodegvielas tirgu, nu, ka mēs viņiem tomēr šo iespēju eh, saglabājam. Tātad saglabājam. Lai arī otrās paudzes bio eh, enerģijas avoti tiešām tiks saglabāti. Un vienlaiks arī pirmās ģenerācijas ir paudzes um, attīstītie produkti, nu, ka viņam arvien ir šīs iespējas, un mēs nodrošinām viņu garantijas. Un arī kolēģis vēl kvadrants par to ir runājis, un to norāda, norāda arī savā ziņomā, un to es arī atbalstu. Paldies! Vārds komisijai! Paldies, priekšsēdētāji! Ņemot vairāk, ja vēlas, es arī izteikšos pavisam īsi. Esam pateicīgi par šīm pirmajām debatēm. Mūsuprāt, referents un arī citu aktualizētie jautājumi ir tiešām absolūti svarīgi. Jūs te absolūti norādat pašiem svarīgākiem jautājumiem. Te ir šie noteiktie faktori - 5% ierobežojums un noteikts arī uh, atskaitīšanās uh, un grāmatvedības standartu ievērošana, tie tie svarīgākie jautājumi, par kuriem vienmēr jārunā. No komisijas skatpunkta. Mēs skatām, ka mūsu piedāvājums ir pareiza atbildi uz reāliem izaicinājumiem, ar ko saskars biodegvielu ražotāji. Šobrīd jums ir vairāk zināšana nekā 2008. gadā, kad mēs eh, runājam par šo direktīvu, kad tā tika izveidota. Tātad mēs redzam, ka ir arī tieši saistīti jau tam netiešajām arī emisijām, ka mums ir jāskatās arī tas un kopsakarībās. Mēs arī uzskatām, ka piedāvātais priekšlikums nodrošinot labu līdzsvaru starp dažādām interesētām pusēm. Tātad tiek samazināts netiešās emisijas un vienlaikus arī nodrošina jau veiktās investīciju aizsardzību. Tas ir ļoti skaidrs signāls par to, kāda veida biodegvielas uh, veidus mēs vēlamies atbalstīt. Un tieši rūpniecība pati jau nozare gaida šādus signālus. Manuprāt, mēs esam diezgan skaidri pateikuši. Pirmkārt, mēs pateicām, mēs vēlamies ierobežot tālākos stimulus pirmo pauģu produktiem, kam ir ļoti liels emisijas, un otrkārt, ka mēs palīdzam papildus in, in bonus, jeb stimulus šeit šādiem otrās paudzes biodegvielas produktiem, kurus mēs uzskatām par daudz vērtīgākiem. Tagad domāju, ka mēs panākam šeit labu līdzsvaru, bet nu labi, turpināsim vēl šīs debats. Vēlos vēl arī runāt par to, ko jūs sacījāt. Ietekmes novērtējums. Un tad nedaudz tāds paziņojums, maz reklāma. Uh, No komisijas puses mēs jau esam veikuši ļoti nopietni ietekmes novērtējumu, tas ir pieejams. Es domāju, jūs drīz arī ar to iepazīsties. Paldies! Ļoti labi, paldies komisijai! Noslēguma vārdi. Tagad vārds tad uh, pašam referentam. Lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Es domāju, ka mēs varam šeit būt ļoti apmierināti ar panākto viedokļu apmaiņu. Gogolā esam panākuši kaut ko diezgan svarīgu. Es domāju, ka mēs šo problēmu esam tādu labi apskatījuši. Tātad galvenais, ko mēs šeit tagad atrast, ir kādu risinājumu, kuru varētu atbalstīt arī absolūti vairākums. Bet, ja šobrīd mēs redzam, ka ir, zinām, tāda vienprātība. Nu, te ir jārīkojas, un to neviens nespēja to apšaubīt, tad mums jāaizsargā investīcijas. Otrkārt, mēs nedrīkstam radīt iespēju, ka šeit ir neskaidrs tās normas, līdzšanie noteikumi. un tas varētu atbaidīt no turpmākajām investīcijām. Tas nekādā ziņā nebūtu vēlams nozarē. Un treškārt, mēs visi arī uzskatām, ka mums ir jānovērš negatīvās sekas. Arī šeit netiešai zemes izmantošanai, kas rodas no netiešās zemes izmantošanas. Ja mēs nosakām šeit limitu, ja ierobežam 5%, tas ir un kā mēs to varam atbalstīt. Tad vēl atsevišķais saraksts ar biodegvielām, kas jau tad ir otrās un trešās paudzes produkti, kas arī saņem šeit arī šo attiecīgo um, prēmijas, bonusus, nu to mēs visu vēlamies arī pārbaudīt un garā ziņā atbalstam komisiju un arī vēl pārņemot viņu darbu, mēs to vēl tikai papildinām un uzlabojam. Tādā ziņā es arī uzskatu, ka mums būs ļoti laba sadarbība tālāk. Mēs to turpināsim. Jā, paldies jums! Šis ir nozīmīgs jautājums, kuru, protams, jūs varat arī turpināt izskatīt un līdz 24. un 25. aprīlim. Paldies jums visiem par ieguldīto darbu. Nākošā sanāksme plāno 24. un 25. aprīlī. 11. aprīļa sanāksme ir atcelta. Paldies! Visiem par darbu un visiem patīkam vakaru!